Possiamo dare inizio? Lūdzu, sāksim darbu. Esiet sveicināti. Es gribētu sākt šo komitejas sanāksmi. Kostingam novēlot uh, visu to labāko dzimšanas dienā. Un vēl es gribu sveikt piena ražotājus, kuri pašlaik atrodas pie mums zālē. Nē, viņi vēl nav, tad eh, pas, pasveicināsim viņus tad, kad viņi atnāks. Tālāk pirmais darba kārtības eh, punkts ir pieņemšana. Eh, darba kārtību uzskatīsim par pieņemtu. Man ir prieks pateikt, ka ir pieejams tulkojums visās mūsu valodās. Visās valodās, ko mēs izmantojam mūsu komitejā. Otrais darbkārtības punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notiek 26. septembrī, 5. 6. oktobrī, kā arī 12. oktobrī. Ja līdz šīs sanāksmes beigām nebūs nekādu komentāru, tad protokoli tiks uzskatīt par pieņemtiem. Trešais punkts. Es tikai gribu teikt, ka šī pa, e, sanāksme tiek pa, translēta internetā. Un vēl es gribu atgādināt, ka rīt pēcpusdienā Polijas prezidentūra kopā ar mūsu komiteju, bet tā ir Polijas prezidentūras iniciatīva, tā um, organizē uzklausīšanu ar profesionālām organizācijām šeit pa, Eiropas parlamentā šai pašā telpā. Daudzas organizācijas ir uzaicinātas piedalīties šajā e, uzklausīšanā, bet es atkārtoju, ka e, to organizē Polijas prezidentūra. Ļoti daudz organizācijas ir uzaicināts piedalīties, un iespējams tāpēc e, nezinu, vai visi referenti varēs uzstāties, bet e, mums varbūt jādomā, kā dot vārdu arī citiem kolēģiem. Uh, Tātad tā ir poļu prezidentūras iniciatīva un piedalās ārkārtīgi daudz organizāciju, jaunie lauksaimnieki, NVO lauksaimnieki. Tātad rītdien pēcpusdienā notiks šī uzklausīšana. Piena ražotāji vēl nav. Un tagad ceturtais darba kārtības punkts - komisijas sagatavotā prezentācija un viedokļu apmaiņa par dažiem KLP reformas ietekmes novērtējumā izklāstītajiem jautājumiem. Kolēģi, šī ir, šis ir pirmais pēc būtības jautājums šodien darba kārtībā. Komisija pastāstīs par dažiem. Uh, ietekmes novērtējuma elementiem un, protams, atbildēs uz kolēģi jautājumiem un komentāriem. Un es gribu sveikt eh, Hanjotis kungu, eh, un viņš ir iedalies vēl ar eh, dažiem kolēģiem. Sveicu viņus visus, bet mm, tātad mēs runāsim par zaļumošanu. KLP maksājumu pār, pārveidošanu, iekļaujot potenciālās maksājumu tiesības, tiešo maksājumu, progresīvas eh, sliekšņu uzlikšanu, jeb eh, griestu uzlikšanu un riska pārvaldības rīki. Šie, šīs ir tēmas, par kurām Haneotis un citi kolēģi no DJ Agri pastāstīs runājot par ietekmes novērtējumu, un pēc tam mēs dosim vārdu tiem, kas gribēs izteikties. Tāsas Haneotis, jums ir 20 minūtes laika prezentācijām un droši vien būs daudz jautājumu no kolēģiem. Lūdzu. Thank you, Chairman. I... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Tas, es pirms tu sāc, es gribēju izmantot šo iespēju, lai sveiktu mūsu vidū piena ražotājus Tie ir ieradušies kuplā skaitā vairāk nekā 40. Grazie, benvenuti a tutti! Paldies, ka jūs ieradāties, un paldies Tarabels kungam, kurš viņus uzaicināja. Bet tagad došu vārdu tas esam. Paldies, priekšsēdētāji! Lai taupītu laiku, runāšu īsi. Tas par ko šodien stāstīšu, ir par divām prezentācijām, kuras mēs e, sagatavojām padomē īpašajā lauksimniecības komitejā. Viena prezentācija ir par priekšlikuma sadalas aspektiem, un otra daļa ir par tirgus kopīgo apskatu un ietekmi. Es sākušu tieši ar tirgus jautājumiem, jo ir daži jauni elementi, kas ir kā papildinājums tam, ko esam jums izklāstījuši jau iepriekš. Proti, e, sāksim ar lauksamniecības tirgu attīstību līdz 2020. gadam. Stāstīšu jums pār šī ietekmes novērtējuma rezultātiem, kas, protams, ietekmēs mūsu izstrādāto reformu. Otrajā prezentācijas daļā es runāšu par dažiem citiem ietekmes novērtējuma aspektiem gribētu jau no paša sākuma paskaidrot, ka ietekmes novērtējumā mēs nepētījām tikai mūsu priekšlikuma dažādos variantus. Jūs redzēsiet, ka mēs eh, esam pētījuši plašāku iespēju loku nekā mūsu oficiālajā priekšlikumā. Sāksim tātad ar tirgus situāciju. Šoreiz esam rīkojušies, šogad mēs vērojam citu situāciju nekā pagājušajā gadā. E SAO un FAO prognozes 2011. un 2020. gadam esam ņēmuši vērā. Esam ņēmuši vērā rāžas šim gadam gan Eiropas Savienībā, gan visā ziemeļu puslodā. Un esam šos te datus izmantojuši, lai prognozētu Eiropas Savienības lauksaimniecības preču ražošanu. G20 Eiropas komisija ir teikusi, ka nepieciešams lielāku pārskatāmību pasaules tirgos ieviest. To mēs arī esam centušies darīt ar šo prezentāciju. Esam izmantojuši senākos mikro, makroekonomiskos pētījumus no mm, ECOFIN ģenerāla direktorāta un arī no citiem avotiem. Līdzās šim mm, ECOFIN ģenerāla direktorātam. Kāda tad ir šī makroekonomiskā situācija? Zilā krāsā šajā grafikā ir attēlots IKP pieaugums kāds parādījās komisijas prognozēs 2008. gada martā. Tās ir prognozes pirms finanšu krīzes sākuma. Oranžā krāsā ir attēlotas pēdējā laika prognozes. Jūs redzat, ka ir milzīgi liela starpības starp to, ko prognozējām pirms trim gadiem, un to situāciju, ar kādu sastopamies reāli šodien. Šīs prognožu atšķirības, protams, ietekmē pieprasījumu un arī piegādu lauksaimniecības preču tirgu. Vislielākā atšķirība uh, ir redzama šajā te grafikā, kurš atspoguļo pasaules lauksaimniecības preču cenu attīstību. E, šeit ir lauksaimniecības preces, mēslojums, energoprodukti cenas kopš 1988. gada līdz 2004. gadam ir augušas mēreni, bet kopš 2004. gada tās aug ļoti, ļoti strauji. Lauksaimniecības produktu cenas ir pieaugusi par 62%, enerģijas cenas par 244%, mēslojuma cenas par 179%. Cenu svārstības ir ārkārtīgi lielas. Šis elements liek domāt par to, ka izaicinājumi ir milzīgi, daudz sarežģītāki nekā agrāk. Lauksaimniecības preču cenas ir ļoti svārstīgas un tirgus atbalsta pasākumiem, līdz ar to ir salīdzinoši maza loma. Šobrīd svarīgāki ir izmaksu elementi un arī lauksaimniecības pielāgošanās spējas. Šajā attēlā parādīta, parādīts pieprasījums pēc graudaugiem. Gan eksports, gan imports graudaugu tirgu paliek relatīvi nemainīgs. Nekādas lielas pārmaiņas nav paredzēts ne lobarības graudaugu pieprasījumā, ne arī pieprasījumā citiem mērķiem, bet ir liels pieprasījums bioetanolu ražošanai. Šogad mēs redzam, ka Eiropas Savienībā notiek tas pats, kas ASV notika pirms vairākiem gadiem. Proti tiek, ir arvien lielāks pieprasījums pēc bioetanola. Cenas eh, biodegvielas augiem un lopbarības augiem aizvien pieaug Eiropas Savienības ražas ir zemākas nekā dažos citos mūsu konkurentu reģionos. Kukurūza un cieto šķirņu, un mīksto šķirņu kvieši uh, kļūs aizvien svarī, par aizvien svarīgākiem produktiem. Eļas sēklu apsētās teritorijas aizvien pieaug. Cukurbiešu ražošana pieaug pasaulē. Uh, Eh, tas ir ne tikai eh, pārtikas mērķiem un labdarības mērķiem, bet arī bioetanola ražošanai. Ja mēs runājam par gaļas un pienu produkciju, tad pasaulē pēc tās aizvien pieaug pieprasījums. Pieprasījums ir ļoti stabils. Eiropas Savienībā pieprasījums pēc gaļas ir stabils. Mēs uzskatām, ka mēs būsim neto eksportētāji gan vistas gaļas, gan cūgaļas eksporta jomā. pieaug pieprasījums pēc piena produktiem ar pievienoto vērtību. Um, tas arī noteiks nelielu pieaugumu piena piegādē. Ir labvēlīgi apstākļi piena eksportam no Eiropas Savienības. Īsumā tāda ir tirgus prognoze. Ko mēs esam darījuši ietekmes novērtējumā? 20 dažādi ģenerāldirektorāti Eiropas komisijā sanāca kopā, lai veidotu apvienoto vadības grupu. Šī grupa darbojās no 2010. gada aprīļa līdz 2011. gada jūnijam. Noritēja ļoti intensīvas konsultācijas ar dažādām iesaistītajām pusēm, vairāk nekā 500 dažādas organizācijas tika iesaistītas. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama stipra KLP, kurā ir divi pīlāri, ir nepieciešama lielāka mērķa mērķtiecība, lielāka zaļumošana un labāka integrācija ar citām politikām Eiropas Savienībā. Kādas metodas mēs izmantojām? Izmantojām dažādas iekšējās analīzes, gan makroekonomiskās, gan sektorālās. Izveidojām starptautisku buras Mm, kurā piedalījās dažādi eksperti gan no Eiropas Savienības, gan arī no citām valstīm, no FAO, no SAO, Pasaules bankas, ASV. Saņēmām ieguldījumu no dažādām vadības grupām, no dažādiem ģenerāldirektorātiem komisijā. Tāpat arī izmantojām arī Seviļas apvienotā zinātniska pētnieciskā centra ekonomiskos un uh, Eh, perspektīvos pētījumus. Es šeit neatkārtošu reformas mērķus, proti produktivitāti, konkurētspēju, vides mērķi, klimata pārmaiņu mērķi, efektivitāti un iedarbīgums. Šie mērķi bija kā tāda mēraukli, ko mēs izmantojām trīs dažādu scenāriju izvērtēšanai. Pielāgošanās scenārijas pamatojas uz to, ka patreizējā politika – E, nav darboties spējīga, jo galvenais mērķis ir uz sadales atbalstu. Ir nepieciešams lielāks taisnīgums tiešmaksājumu sadalīšanā. Otrs scenārijs, ko mēs saucam par integrāciju, tajā tiek apzaļumots pirmais pīlārs KLP saskaņā ar komisijas aicinājumu, un vēl ir arī trešais priekšlikums, kas debašu sākumā izpelnījās lielu uzmanību. Tajā eh, lielākoties uzmanība bija vērsta uz ļoti augstām lauksaimniecības cenām. Tika uzskatīts, ka nav nepieciešams atbalstīt ienākumus, uh, zemniekiem. E, Tiešiem maksām jāceļ, šī nauda ir jā, jānovirz drīzāk uz e, kopējo lauksamības politikas pīlāru un uz citiem nodokļu maksātāju tājiem svarīgiem mērķiem. Šis Mm, trešais scenārijs šķiet šobrīd ir nedaudz zaudējis labvēlības statusu. Prezentācijas pielikumos jūs varēsiet redzēt ļoti sīku šo scenāriju izanalizējumus. Šeit šajā attēlā mēs redzam uh, scenārijus, kas ir salīdzināti ar dažādiem KLP mērķiem. Konkurēt spēja viss konkurētspējīga, ja konkurētspēja pieaugs viss konkurētspējīgākajos reģionos, tad mazāk konkurētspējīgajos reģionos tas tā netiks. Integrētais otrais scenārijs it kā šķiet sniedz vislabākos rezultātus, taču jārēķinās ar lielākām administratīvām izmaksām. Tālāk, ja mēs runājam par pārdalīšanas scenārijiem. Uh, Mēs eh, sākam ar tiešmaksājumu analizēšanu. Tiešmaksājumi tiek uh, maksāti par to, ka lauksaimniecība rada sabiedrībai nepieciešamas preces un labumus. Kāda būtu šī tiešmaksājuma sadalīšana, ja mēs eh, ņemtu vērā ekonomiskos vai vidas faktorus. Viens scenārijs ir attēlot šeit. Ekonomiskie faktori tiek ņemt vērā. Zilie stabiņi atspoguļo patreizējo eh, tiešmaksājumu apjomu eiro, eiro uz vienu hektāru. Sarkanā horizontālā līnija ir vidējais tiešmaksājuma līmenis Eiropas Savienībā, un ar melniem punktiņiem ir atspoguļota situācija, kāda būtu šajās valstīs, ja tiešmaksājumi tiktu izmaksāti saskaņā ar divām trešdaļām no IKP un vienu trešdaļu no lauksaimniecības sektora PVN. Tālāk, otrs scenārijs, kuru ņemt vērā vides kritērija, tad aina būtu šāda. Tā nedaudz atšķiras no iepriekšējās, iepriekšējā grafika. Šeit mēs redzam, ka atšķirības ir diezgan lielas. Pielikumā ir detalizētāka tabula. Mēs esam šeit izmantojuši daudz un dažādus kritērijus. Secinājums varētu būt tāds pats, kādu mēs izdarījām, proti būtu ļoti grūti vai gandrīz vai neiespējami objektīvi pārdalīt atbalstu. Tādēļ mēs šo pieeju atmetām, pārgājām pie pragmatiskākas pieejas kur par pamatu ir ņemta Eiropas Savienības vidējā tiesmaks tiekšmaksājuma lielums. Un mēs mēģinam samazināt atšķirības starp eh, lielāko un mazāko atbalstu. Nav nekāds noslēpums, ka tieši šī te pārdalīšana taisnīgāka tiešmaksājumu sadale būs viens no jau galveniem jautājumiem padomē un arī šeit. Ir jāskatās, kas notiks pirmajā KLP pilārā, bet ne tikai ir jāskatās daudz plašāk uz to, kāda ir kopīgā situācija dalību valstī. Tālāk par zaļumošanu ļoti detalizēti izpētījām dažādo pasākumu izmaksas apzaļumošanas sadaļā. Katrā apakšreģionā Eh, ko mēs pētījām. Eh, Ņēmām pavisam vērā 87 zemnieku saimniecību grāmatvedības dokumentu. Mēs eh, hipotētiski pieņēmām, ka katrai zemnieku saimniecībai būs jāievieš šie apzaļmošanas pasākumi. Izmaksas aprēķinājām ņemot vērā uh, Eiropas Savienības vidējo. Vidēji gandrīz vai 80% zemnieku saimniecību būtu jāveic zinām ieguldījumi. Īrija, kā jūs redzat, atpaliek no citām valstīm. Tas ir tādēļ, ka īrijā ir ļoti daudz permanento ganību un tur nav nepieciešams pārāk lielas izmaiņas. Tālāk mēs aprēķinājām vidējās vispārējās izmaksas apzaļmošanā katrā dalību valstī. Uh, arī šis te green cover vai zaļais segums tika ņemts vērā šajos aprēķinos. Vidējās izmaksas apzaļmošanai Eiropas Savienībā būtu 33 eiro uz vienu hektāru. 41 eiro uz hektāru ja mēs runājam tikai par tām saimniecībām, kurām patiešām būtu kaut kas jādara. 33 eiro hektāru tātad jāņem vērā visu lauksaimniecību apstrādājumu zemi. Šeit gribētu vēl paskaidrot. Šķiet, ka ir radušies pārpratumi attiecībā uz dažiem pētījumu rezultātiem. Uh, Tas ir gluži dabiski, jo viss šis pētījums ir ļoti sarežģīts un arī situācija ir ļoti sarežģīta. Piemēram, ekoloģiskā fokusa reģionu Izmaksas tiek sniegtas divos dažādos veidos. Pirmkārt, izmaksas uz vienu hektāru, kas ir vairāk nekā 260 eiro uz hektāru, un tad vēl ir vidējās vispārējās izmaksas, kas ir tikai 6 eiro uz hektāru, jo gandrīz vai pusē teritorijas nebūs jādara nekas. Šajā Eiropas Savienības kartē esam atspoguļojuši sākotnējo izmaksu atspoguļojumu, jo tumšāks ir zaļais, jo lielāks izmaksas. Tātad vistumšākās izmaksas ir vairāk nekā 60 eiro uz hektāru. Pētījām arī mazo zemnieku saimniecību tiešās izmaksas. Mēs vēlējāmies nodrošināt to, lai maziem zemniekiem netiktu likta šķēršļi vien, iesaistē vienkāršotajā schēmā. Ir ļoti liels atšķirības vidējā zemnieku saimniecības izmērā dalību valstīs. To jūs redzat šajā grafikā. Laustā līnija parāda to zemnieku saimniecību procentuālo sastāvu, kas ir mazāks par 5 hektāriem. Nākamais attēls rāda finansējumu saņēmēju skaitu, eh, kas iekļausies šajā te mazo fermeru kategorijā, tad, ja budžeta apjoms būs 5%. Gaiši zilie stabiņi parāda to labumu saņēmēju daļu, kuri ir zem sliekšņa. Violetie stabiņi norāda uz to budžeta daļu, kas ir nepieciešama procentuāli. Pēc Latvijas nāk Igaunija. Visas valstis pa kreisi no Latvijas ir ar tūkstošu eiro šo te apakšējo slieksni. Valstis pa labi, kas atrodas pa labi no Latvijas, saņems mazākas summas nekā šobrīd. Mēs šos liekas nesam pacēluši līdz 10%, lai ļautu dalībvalstīm rīkoties elastīgāk. Es taupīšu jūs laiku, pārtraukšu savu prezentāciju šeit, labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas varētu tikt uzdot vai nu šodien, vai arī vēlāk, kad mēs tiksimies gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka rakstiskajos dokumentos jūs varat saņemt arī daudz sīku detalizētu tabulu pielikumos, kas jums paskaidros vairāk šos te uh, Paldies! Te ir liela viela pārmaiņām, manuprāt. Man ir garš runātāju sāraksts. Došu Nikolesku vārdu un pēc tam pārējiem kolēģiem manā sarakstā. Liels paldies! Es gribētu pateikties direktoru kungam par šo prezentāciju mūsu komiteja nevēlas stāvēt malā, tāpat arī parlaments nevēlas stāvēt malā. Esam jau izteikuši savu viedokli par to, ko mēs gribētu redzēt KLP reformā. Eiropas parlaments vienmēr ir prasījis lielāku taisnīgumu tiešmaksājumu jomā starp dalību valstīm. Uh, bet komisijas priekšlikumā tas neatspoguļojas. Man gluži vienkārši šķiet, ka šis priekšlikums ir nepieņemams, jo nav nekādu objektīvu, uh, nav objektīvu pamatojumu šiem lēmumiem. Rumānija šo priekšlikumu nevar pieņemt. Man ir divi, divas prasības. Pirmkārt, Pārejas periodam jābūt ļoti īsam, līdz 2014. gadam, nevis līdz 2016. lai mēs varētu atrasties vienādos konkurences noteikumos ar citām valstīm. Rumānija ir svarīgs lauksaimniecības preču ražotājs Eiropas līmenī. Mēs gribam, lai pret mums izturētos godīgi, taisnīgi un ar cieņu mūsu Eiropas Savienības partneri. Es nedomāju, ka mēs varam pieņemt šo priekšlikumu. Nav nekādu objektīvu iemeslu, kādēļ mēs varam pieņemt šo pamatojumu. Mēs gaidām no komisijas papildi informāciju. Kā tas ir iespējams, ka mums tiek piedāvāti šādi skaitļi un šāds priekšlikums? Paldies! Grazie, viceprezidente Nikulesko, onorevole. Paldies, vicepriekšsādātāji. Nākamā runātāja. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, Gribētu teikt, ka šodien zālē ir 25 Portugāles lauksaimniecības organizāciju vadītāji. Tie ir visu lauksaimnieciskās ražošanas sektoru vadītāji no Portugāles. Viņi ieradušies šeit, jo lauksaimniecības nākotne visās dalībvalstīs ir likt uz spēles šobrīd. Uh, Es ļoti nopietni domāju, ka Eiropas komisija nav pildījusi būtisku solījumu, kas bija svarīgs jau no paša sākuma, proti ieviest lielāku taisnīgumu un vienlīdzību. Es to neredzu jūsu priekšlikumos. Pirmkārt, gribētu jums teikt, ka ir nepieciešams adaptēties mūsu lauksaimniecībai esošajiem apstākļiem. Jūs savā prezentācijā teicāt, ka ražošana Eiropas Savienībā ir vājāk nekā citos reģionos, kas ir mūsu konkurenti. Jūs teicāt, ka arī izaugsme citos reģionos ir labāk nekā Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā mums ir ļoti stingri noteikumi, kas mūsu zemniekiem daudz izmaksā. Tirgus diemžēl, e, uzņem citu reģionu produktus ļoti vieglā veidā. Mēs runājam par palīdzības pārdalīšanu. Es uzskatu, ka ir ļoti grūti saprotama šāda pieeja. Kā mēs varam runāt par taisnīgumu šādos apstākļos? Portugālei Šis priekšlikums nozīmē iepriekšējās situācijas turpinājumu. Mēs esam 24. vietā, 250 eiro uz vienu sektoru ir vidējais Eiropā. Portugāla saņem 173 eiro uz vienu hektāru, mēs esam 4. vietā no beigām. Es nezinu, kā gan mēs varēsim uzvarēt šajā konkurences cīņā ar dažām valstīm, kas sistemātiski saņem vairāk nekā citas. tas, ko mums piedāvā Eiropas komisija. Manai valstī palīdzība ir pieaugusi apmēram par 3% salīdzinot ar 2004. gadu. Tālāk par zaļumošanu, greening. Mēs saprotam, ka tā ir vajadzīga, šīs ceļš mums tiešām ir ejams, taču arī šīs pasākums ir jāadaptē 27 dalību valstīm. Šobrīd ļoti grūti ir saprast, ka tie risinājumi kas varētu tikt iekļauti šajā mm, apzaļumošanā, tomēr netiek pieminēti. Patreiz minētie pasākumi drīzāk vērsti uz ziemeļu valstu uh, iespējām un nevis dienvidu valstīm. Komisijas pārstāvju uzmanību gribētu vērst uz to, ka dažās dienvidu valstīs notiek pārtuksnešošanās. Mums ir nepieciešama uh, laistīšanas irigācijas sistēma, kas ir viena no apzaļmošanas veidiem, tas netiek šeit vispār minēts. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam audzēt savus augus, dārzeņus, augļus un visas citas lauksamniecības kultūras. Un vēl gribētu pieminēt vienu no daudzajiem, daudziem punktiem, kas man satrauc - modulācija kā mēs varam saņemt šādu priekšlikumu, ka no otrā uz pirmo pīlāru tiek pārskaitīti 5%, bet no pirmā uz otro tikai 10%? Man liekas, tas nav konsekventi. Šis priekšlikums nav īsti saskaņots. Mēs redzam, ka tiešā palīdzība līdz 2014. gadam tiek mainīta par 40%, bet 2029. gadā komisija paredz pilnīgu konverģenci. Es domāju, ka šajā priekšlikumā trūks taisnīguma. Nedrīkst būt viens noteikums pilnīgi visiem uh, ja mēs gribam patiesu reformu un nevis tikai fasādu piekrāsot, tad mums ir nepieciešama tāda reforma, kas ļauj Eiropai kļūt pašpietiekamai lauksaimniecības produktu ražošanā un konkurētspējīgai. Paldies! Mēģinies! Mārtiņš Oslings, lūdzu. <clears throat> Jā, ja, Man ir daži jautājumi, jo No kurienes tad šie dati īsti nāk, kur tie ir ņemti? Attīstība izskatās, ka turpinās kā līdz šim, ir pienākuši klāt no ārpuses daži faktori, te ir rakstīts par bioetanolu un par kukurūzu, un ar šajā ziņā var, mēs redzam, ka te uh, Eiropas politika ir tā, kas piedāvā šīs, šo, šos aspektus kā jaunus, kas tagad ir jāņem vērā. Un runājot par vēsturisko šo teritoriālo sadalījumu un attiecīgajiem atbalstiem, uh, Šeit arī varbūt varētu paskatīties, kāda ir reālā situācija salīdzinot mazus un lielus lauksaimniecības uzņēmumus Eiropā. Un jūs pieminējāt arī to, ka mm, teritorijas vai um, nu, zeme tiek atstāta atmatā, kāpēc pēkšņi parādās šis jēdziens un komisārs parasti izvēlējās citu prioritāšu sarakstu, bet jūs pirmām kārtām uzsvērāt, ka vajag stiprināt konkurētspējas, uh, kāpināt ieņēmums, vai mēs joprojām konkurējam vienkārši ar visu pārējo pasauli un nekādi citi jauni mērķi šai lauksaimniecības politikas reformai nav nākuši klāt konkurētspēju stiprināt, tas jau viss ir ļoti labi, bet tas jau nu, tam nevajadzētu būt centrālajam elementam visā šajā plānā. Megines, ar te la parola. Magines. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijai par detalizēto prezentāciju. Jūs arī izlasīju tekstu, kas uh, kas ir iekļauti punktos, un šim jo mums patiešām ir jārunā ļoti sīkumos, jāiedziļinās. Es cenšos saprast, kā tas viss ietekmēs lauks, lai, lauksaimniekus. Man prieks, ka ietekmes novērtējums tekstā runā par e, rezerves līmeņiem lauksaimniekiem un mēs cenšamies ar tieši šo maksājumu sistēmu nodrošināt kaut kādu ieņēmumu līmeni. Man ir jautājums par otro pielikumu nacionāliem griestiem. Daži kolēģi no Portugāles, Latvijas un tā tālāk jau ir pieminējuši arī no Rumānijas. Un šī parlamenta loma, jo man šķiet, ka ir. Uh, diezgan daudz, kas tiek atstāts deleģēto aktu jomā, un es gribētu zināt, kā šis parlaments spēlē savu lomu, ne, nevien eh, sadalot maksājumus starp valstīm, ehm, ehm, dalību valstu starpā. No ietekmes novērtējuma šķiet, ka, ja mēs esam skatījušies uz lauksaimnieku sektoru, bet mēs neesam skatījušies esošos budžetus, jo mēs gribam, lai lauksemnieki dara vairāk eh, vides pasākumu jomā, bet uh, tirgus viņiem par to nemaksā, un mēs cenšamies viņus pierunāt to darīt ar to pašu esošo budžetu, un tad es gribētu zināt, cik tas būtu reāli. Un vēl gribu piebilst citiem, kas runāja par zaļumošanu, es jau iepriekš izteicos manā valstī. Uh, tas nebūs smags jautājums, bet es domāju, ka kopumā tas ir smags jautājums, un mums šai komitejā vajadzētu strādāt pie šiem priekšlikumiem. Es tiekos ar dalību valstu kompetentām iestādēm. Man ir liels bažas par uh, auditoru lomu par to, kā viņi darbojas un šī procesa noslēpamainību, jo mēs neko nezinām, kamēr tas, šis process ir noslēdzies. Un es domāju, ka mums vajag zināt vairāk, jo mēs pieņemam, ka auditi neiekļaujas mūsu darbībā, bet uh, ir jautājumi, kur mēs varam pieprasīt caurskatāmāku procesu, kas mums ļautu saskatīt to, kā šis process notiek, katras fāzes e, garumā, ne, nevis tikai pašās beigās. Jo tagad, piemēram, notiek audits par 2006. gadu, tā kā mēs esam ļoti atpalikuši, nav šaubu, ka tas, ko mēs nu pat dzirdējām, ta, šis te dokuments par tiešajiem maksājumiem, uh, palielinās birokrātijas līmeni un kontrolēšanas līmeni, kā arī grūtības lauksaimniekiem un dalību valstu kompetentajām iestādēm, un es esmu pret to. Es noraizīšu šādu priekšlikumus no komisijas, jo tā ir ļoti milzīga nopietna problēma. Molto bene, grazie all'onorevole. Paldies Brita Raimers, lūdzu. Paldies. Man ir divi jautājumi par zaļumošanu. Uh, vai pētījumā tika arī domāts par to, kas notiks, ja daudzi vai nedaudz lauksaimnieki atteiksies no zaļumošanas, neap, lai neapdraudētu savu konkurētspēju vai arī lielās birokrātijas dēļ? Un otrs, uh, Jūs runājāt par izmaksām, ko rada zaļumošana. Kā jūs tos aprēķinājāt? Vai ir veicis, veikts arī uh, peļņas un zaudējumu aprēķins, vai šeit ir tikai politiski apsvērumi bijuši no svara? Paldies. Paldies, Kalnietis kundze, lūdzu. Uh, thank you, Mr. President. First of all, I would like to join the previous speaker. Paldies, es gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem, jo saņemot jūnija beigās šo komisijas priekšlikumu, tas nāca kā liels pārsteigums, jo šajā komitejā mēs smagi strādājam, izstrādājot politikas vadlīnijas un pieņēmām divas rezolūcijas. Mums uh, izdevās san, paņ, san, panākt kompromisus, ko varēja atbalstīt gandrīz visi um, komitejas uh, biedri. Un tāpēc es gribētu vēlreiz uzsvērt, kas ir svarīgs manai valstī, Latvijai, un jādomā arī daudzām citām. Tas ir godīguma, taisnīguma princips sadalē Uh, sadalot tiešos uh, maksājumus un citus atbalsta instrumentus. Un otrs, mēs vienojamies arī par to, ka reformai ir jābalstās uz objektīviem kritērijiem, nevis uh, skatoties, uh, kā sadalīt to, kas ir kopējā katlā, uh, un lai puslīdz varētu um, apmierināt dažādas prasības. Un ot, Trešais, mēs vienojamies arī par to, ka būs tāds uh, piemērots pārējais periods, un uh, ar šo formulu nu, mēs visi bijām viensprāts, un tāpēc man ir vairāk jautājumu. Pirmais saistās ar tiešajiem maksājumiem. Ja Eiropas Savienībai pievienojas jaunas dalība valstis, kad mēs pievienojāmies, tad mūs, mums nekas cits neatlika, kā pieņemt priekšlikumu, vai nu dzīvojam ar to, kas ir, vai nu, nekas cits piedāvāts netiks. Tad līdz 2013. gadam izstrādāta tāda pakāpeniska eh, šī maksājumu schēma, uh, un uh, vērā tika ņemtas uh, ražas 90. gadu vidū, un komisija izmantoja šos pašus vēsturiskos datus, vienkārši mazliet veicot pielāgojums. Es to nevaru pieņemt, un tagad ir pagājuši 20 gadi, un varbūt 30 gadi drīz būs pagājuši, kopš eh, kritus, kritis Berlīnas mūrs, mēs joprojām izmantojam tās pašas atsaucas vērtības, veidojot modernu lauksniecības, it kā modernu lauksniecības politiku Eiropā. Un vēl uh, manā valsts, tātad Latvija, 2020. gadā tiešajos maksājumos saņems apmēram 54 procentus no vidējā rādītāja Eiropas saimnībā, un tas nav pieņemams. Es nevaru to nevienam Latvijā paskaidrot, kāpēc tā tas ir. Un jautājums ir, kāpēc princips, ko mēs pieņēmām savās rezolūcijās, proti par griestiem, Tātad uh, zemākā, zemākā vidējā vērtība katram lauksamniekam, zemākais slieksnis, runājot par to, kāpēc šie 120% un 80% uh, tiek rēķināti uz hektāru. Latvijā mums septiņos gados mēs esam saņēmuši 700 miljonu, un tas ir ļoti, mums ir nepieciešami 700 miljoni, tas ir nepieciešams uh, mūsu lauksnības politikai. Es nedomāju, ka mums ir vajadzīga reforma, kurā jau brīdī, kad uh, tā tiek prezentēta, uh, uh, izraisīs tikai uh, jaunas pārunas par to, kādai vajadzētu būt turpmākajai jaunai reformai. Mums ir jābūt reformai, no kuras gūs jūtam labumu mūsu lauksaimnieki, un Eiropas Savienībā lauksaimniecībai ir jābūt uh, konkurētspējīgai pasaulē. Paldies! Honorevoli. Paldies, Kalnietes kundze! Tagad Jāra kungs lūdzu! Paldies priekšādātāji. Man ir četri jautājumi par komisijas prezentāciju. Pirmais par budžetu. Cik tad uh, līdzekļu ir pieejami? Šobrīd tiek piedāvāti trīs pilnīgi dažādi skaitļi. Viens nāk no dalību valstīm, uh, cits no lauksaimniecības komitejas, vēl trešais no um, vēl kādiem citiem, kāds tad ir pareizais skaitlis. Tagad par tiešo maksājumu vienādošanu vai pielāgošanu. Es gribētu, lai šī harmonizācija vai vienā, pielāgošana tomēr izskatītos mazliet, nu, nevis pilnīgi pēc nejaušības principa, bet tomēr kādu matemātisku formulu, uh, kurā būtu ievērots arī galīgums, ja tiek eh, runāts par eksporta izmaksām, kas ir vienādas visā Eiropā, un tad vajadzētu noteikt sliekšņus, jo jādomā arī par valstīm, kas šobrīd, kam nekas cits neatliekā iztikt ar, ar maksājumiem, kas ir daudz mazāk par vidējo vērtību. Trešais jautājums par zaļumošanu un tās izmaksām. Jūs runājāt par to, ka ir uzņēmumi, kas jau izpilda attiecīgos noteikumus, vai jūs varētu mazliet konkretizēt, kādi tie ir, vai komisija uzskata, ka ja, ja ir uzņēmumi, kas jau pilda šos zaļumošanas noteikumus, kāpēc viņiem tiek uzkrauta vēl papildus birokrātija. Un varbūt tad uh, šeit tieši varētu ieviest mazliet mazāk birokrātijas. Un tad par mazajiem uzņēmumiem. Jūs pieminējāt piemērus arī Vācijā Es līdz šim domāju, ka šis mazā. Nu, ir speciāla schēma maziem. Grazie, onorevole. Paldies, Jāra kungs, tagad Kestingeras kundze, lūdzu, paldies. Paldies par šo interesanto prezentāciju. Jūs sākumā pieminējāt cukura nozari un ap, esat aprēķinājuši, ka arī turpmāk eh, bioetanolu Brazīlijā ražošu arvien vairāk. Un tagad mēs redzam priekšlikumā tātad 2015. gadā jau nāks šī reforma, un šobrīd reformējot mēs varam nodrošināt apgādi ar cukuru paši sev 85% apjomā, vai ir prognozes arī par to, kas notiks tad, ja cenas pasaules tirgūs samazināsies, kāda tad būs komisijas stratēģija un kā mēs reaģēsim uh, cukura nozarē saistībā ar um, pārtikas apgādes drošību. Manuprāt, kvotas ir nepieciešamas, lai vispār saglabātu Eiropu kā cukura ražošanas reģionu. Un lauksaimniecības uzņēmumi var ļoti ātri uh, mainīt savu uh, profilu, bet es domāju, ka šeit ir jāpiedāvā arī drošība cukurražotājiem. Un runājot par zaļumošanu, vai ir jau skaitļi par to, kā pirmā, pirmais pīlārs ietekmēs dalību valstis, kuras otrā pīlāra ietvaros jau ir ļoti daudz izdarījušas, un ko šī zaļumošana tad praktiski izmaksās? jo ir skaidrs, ka šie trīs obligātie pasākumi pirmajā pīlārā, bet otrajā pīlārā tie lauksaimniekiem rada zaudējumus vai radīs zaudējumus. Tātad vai šeit ir kādi konkrēti skaitļi? Un vēl par to, ko runā Maginis skundze. Uh, vai mēs tiešām rēķinamies ar to, ka birokrātijas izmaksas un kontrolas izmaksas pieaugs saistībā ar zaļumošanu, vai ir aprēķināts, cik tas varētu izmaksāt, kā tas ietekmēs dalību valstis, um, un uh, tieši runājot par administratīvo slogu un birokrātiju. Paldies! Vaši Vojcehovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka pilnībā piekrītu tam, ko teica Nikolesku kungs un Kalnietes kundze. Un ko teica arī citi runātāji par to, cik netaisnīgi tiek paredzēti tiešie maksājumi. Par šo tēmu esmu uzrunājis uh, lauksaimniecības komitejas deputāts jau vairāk kārt. Neatkārtošu to, ko esmu teicis agrāk, bet gribētu uzsvērt ko citu. Nav pieņemami, Tas nav mums pieņemam. Mums, deputātiem no tām valstīm, kuras atrodas acīm redzam neizdevīgākā situācijā. Kā mēs varam šeit pārstāvēt savu sabiedrību un piekrist tanī pat laikā šādiem priekšlikumiem? Mēs nevaram piekrist tam, ka KLP tiek pilnībā apgāsta uh, ar kājām gaisā un uh, tā apgāž visus tos principus, uz kuriem vispār balstās Eiropas Savienība. Šīs ir aplams godīgums Dažas valstis pilnīgi skaidri un gaiši tiek noliktas eh, izdevīgākos noteikumos nekā citas. Ir valsts, kurās eh, ir labāks dzīves līmenis un kur zemnieki saņem vairāk, un uh, nabadzīgākās valstīs zemnieki saņem vairāk. Mēs nepiekrīt, sa saņem mazāk. Mēs nevaram piekrist tādai filozofijai, ka tam, kam jau kaut kas ir, tiks dots aizvien vairāk, un tam, kam nekā nav, tiks uh, dots aizvien mazāk. Tā mēs parakstītu diskriminācijas aktu. Uh, Eiropas Savienības interesēs ir izlīdzināt šīs atšķirības, vadoties pēc labākā piemēra. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tās valstis, kuras tiek diskriminētas, proti jaunās dalībvalstis, bet ne tikai jaunās dalībvalstis, arī Nevešas kundze šeit runāja par sarežģīto zemnieku stāvokli Portugālē, piemēram. Ir tādas valstis, kurās lauksaimniecības sektors kļūst aizvien vājāks. Bet Eiropas Savienībai tas nav vajadzīgs. Mums ir nepieciešams spēcīgs lauksaimniecības sektors visā Eiropas Savienības teritorijā. Tas, ka no vienas trešdaļas līdz pat 90% no vidējā Eiropas Savienībā mēs saņemsim uh, tiešajos maksājumos, tas jau nav, nav taisnīgi. 90% no vidējā apjoma jau ir netaisnīga, un viena trešdaļa no vidējā apjoma, ko mēs dzirdam tagad, tas ir vēl netaisnīgāk. Tas pilnīgā pretrunā ar jebkuru taisnīgumu loģiku. Mēs esam savu vēlētāju pārstāvji, un kā tādi nevaram piekrist šādam priekšlikumam. Mēs gribam taisnīgāku priekšlikumu, kas pamatotos uz objektīviem kritērijiem. Un mēs nepadosimies šajā cīņā. Šī reformas, šis reformas priekšlikums ir jāmaina. Nikolson, Lajankungs, pēc tam Nikolson kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties Tasisam par šo prezentāciju. Man ir četri punkti, četri komentāri. Pirmkārt, par sadalas moduli, ko komisija ir izvēlēties. Vai jūs varētu paskaidrot, kādēļ izvēlējāties to modeli, kas e, paredz vismazāko pārdalījumu, vismazākās izmaiņas. Kāpēc izvēlēties modeli, kas palīdz pārvarēt tikai vienu trešdaļu no lielās plaisas un nevis pusi? Kāpēc jūs nepiedāvājat minimālo maksājumu par hektāru, kas būtu 75% no vidējā? Tad, kad veicāt šo ietekmes novērtējumu, kāpēc izvēlēties tieši šo modeli, kas piedāvā ļoti minimālu izlīdzināšanu vai minimālu taisnīgumu ieviešanu? Otrkārt, jūs runājāt par zaļumošanas pasākumiem un pieminējāt šo te green cover, zaļo pārklājumu. šajā priekšlikumā ir ļoti daudz dažādu schēmu, vai jūs varētu paskaidrot, kas jums lika atteikties no šīs opcijas zaļumošanas kontekstā? Vēl divi komentāri, kas attiecas vairāk uz birokrātijas jautājumiem. Uh, Es esmu runājis ar dažādām kompetentām iestādēm. Viņas ir satraukušās par to, kā zemnieki tiks galā ar šo te birokrātiju, un griestu jautājums šķiet saistās ar pārlieku lielas birokrātijas ieviešanu. Zemniekiem vismaz 5% peļņas ir jābūt no lauksaimniecības lauksaimnieciskās ražošanas. Kā definē šo lauksaimniecisko ražošanu? Kā jūs nenodrošināsiet to, lai zemnieki nesadala savus zemnieku saimniecības dažādos ražošanas sektoros, lai apietu šos noteikumus? Jūs teicāt, ka spērsiet soļus, kas būtu vērsti uz to, lai zemnieku saimniecības netiktu sadalītas. Uh, Kāda informācija jums būs nepieciešama, lai kontrolētu visu tik ļoti? Otrakārt, priekšlikums par griestiem. Ietekmes novērtējums un tie uh, naudas līdzekļi, kas šeit ir paredzēti, šķiet, ka griestu uzlikšanas priekšlikumam būs ļoti maza ietekme, ja mēs ņemam to naudas izteiksmē. Un jautājums ir tāds, kā šīs griestu jautājums darbosies. Darba spēka vienības ir viens no kritērijiem, kas tiek izmantoti arī attiecībā uz individuālām zemnieku saimniecībām. Kā jūs izvērtēsiet vai informācija ir patiesa vai nē. Uh, ja ģimenes locekļi strādā uzņēmēja savienībā, vai tie ir strādojošie, jeb tie ir darbinieki vai ģimenes locekļi vai vienkārši palīgi, cik liela nauda būs noteikti kā slieksnis šajās te 27 dalībvalstīs, kur acīm redzot ir atšķirīga algu līmeņa un darba samaksas līmeņa. Uh, ka, kur jūs novilksiet to līniju, vai būs 27 dažādi ieņēmumu līmeņi vai algu līmeņi, katrā valstī savs. Man liekas, ka tur būs reāls birokrātiskais aparāts, kuram būs jānodarbojas ar šādām, mm, šādiem aprēķiniem. Kā jūs uzskatāt, kā kompetentās iestādes varēs praksē realizēt šos priekšlikumus, it īpaši priekšlikumu par grieztiem? par to, cik liela naudas summa ieplūdīs lauka attīstības pīlārā katrā valstī. Paldies, Džordž. Džims Nikolto, Nikolsons, pēc tam Luišs Kapulis Santos. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es gribu pateikties par prezentāciju. Man ir sajūta, ka tas bija tā mazliet vienpusēji Un varbūt komisija grib, lai mēs dzirdam tikai šo pusi, nevis izvēlējās tādu kopīgu kopainu ar visiem faktiem, jo eh, patiesībā mēs šai komitejā zinām, ka mēs dzīvojam ļoti nedrošā situācijā un tirgos. Un eh, pēc pusgada tirgi var izmainīties pilnībā, un likumdošana nevar tik ātriet līdz, mm, tad tāpēc arī mums ir problēmas. Uh, kad mēs cenšamies eh, strādāt laicīgi. Man ir eh, daudz bāžu par visu šo situāciju un daudz bāžu par to, ko Džordžs jau teica. Daudz šie te jautājumi Eiropas direktīvā uh, E, skar to, kā tas tiks ieviests e, dabī, dalību valstīs un kā to interpretēs dalību valstis. Un tad es domāju, ka tieši šeit rodas atšķirības starp valstīm. Es gribu vaicāt, cik vēl birokrātijas un vēdlapu aizpildīšana um, tiks ieviesta, cik vēl inspekcijas lauksaimniecībās tiks organizētas Eh, un cik tās tika palielinātas. Horizontāla atbilstība, to mēs visu zinām. Tātad, cik tad vēl tiks inspek inspekcijas rīkotas? Kad notiek eh, kontrolas par um, lauksaimniecības nākotni, bet es domāju, ka mums ir jāpieliek tām punkts. Ziemeļīrijā. Ja Eh, eh, notiek procesi, kas nav, ne, kas nav saistīti vispār ar lauksaimniecību, bet viss sākas no lauksaimniecības un interpretācija eh, visiem dokumentiem un ienāk, mēs nespējam samaksāt šos te naudas. Un ja mēs ļausim šos priekšlikumus pieņemt, šie te zaļumošanas pasākumi tā tālāk, tas Un tad es domāju, ka tā būs e, tikai birokrātisks murgs e, Eiropas Savienībā. Un tas izmaksās e, administratīvi izdevumi pieaugs, palielināsies birokrātija, un mēs neizdarāsim pilnīgi neko, mm, lai aizsargātu savus cilvēkus, tad, kad cilvēkiem vajag arvien vairāk pārtiks Eiropas Savienībā. Un Un, nu, diemžēl tā tas arī notiks. Grazie, Jim. Luis Capula Santos e poi... Paldies, Kapalus Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Eh, eu... Paldies, priekšsādātāji. Es nevēlos politiski izvērtēt to tehnisko priekšlikumu, kas mums šeit tika piedāvāts. Uh, Mūsu politiskie sarunu partneri nav komisijas ierēģi, bet komisārs un komisija. Lielas paldies jums par to, ka prezentējāt paveikto darbu tā forma, kādā jūs esat sagatavojis piedāvājumu, parāda vairākas opcijas. Mums šeit parlamentā un šajā komitejā būs jāmēģina panākt eh, vairākumu deputātu atbalsts, lai grozītu šo priekšlikumu. Man ir vairāk jautājumu par jūsu prezentāciju. Ja es atceros pareizi, ka savulaik mēs piedāvājam minimālā sliekšņa ieviešanu. Tas būtu jāievēro visām dalību valstīm, bet teicām arī, ka ir nepieciešama griesti, tātad maksimālais maksājums. Uh, vai maksimālais eh, līdzekļu saņēmums katrai valstī. Tajos grafikos, ko mēs šeit redzējām šodien jūsu prezentācijā uz ekrāna, bija ļoti interesanti dati, piemēram, 190% no sliekšņa. Kāpēc tieši šādas atsaucas vērtības? Eh, vai tā ir tiešām politiska izvēle, ne, neņem, neņemt vērā to, kas tika minēts desa ziņojumā salāk? Paldies, Dančels kundze! Paldies, priekšsādātāja kungs! Arī es, tāpat kā kolēģi, piekrītu, ka prezentācija bija laba. Bet jāņem vērā ko teica visi šeit eh, iepriekš runājušie kolēģi. Es viņiem piekrītu. Daudz kas no tā, ko šodien dzirdējām, neatbilst mūsu gaidām, neatbilst mūsu iedzīvotāju gaidām. Es domāju, ka vienas trešdaļas plaisas samazināšana uh, ir minimāla. 90% no vidējā jau bija maz. Man liekas, ka patreizējais piedāvājums ir pilnīgi un galīgi nepietiekams. Es domāju, tīpaši par atsevišķām dalībvalstīm. Mana valsts, Rumānija, uh, simtprocentīgu maksājumu saņems 2016. gadā. Tas izskatās tā, it kā mēs būtu visi kopā devušies ceļā uz vienu galamērķi, bet pusceļā ceļošanas noteikumi mainās. Tieši tik uh, negodīgs ir šis komisijas priekšlikums. Kā šī te zaļā dimensija tiks ieviesta praksē lauksaimniecībā? Patreizējā situācijā pastāv risks, ka birokrātija tiks uzpūsta. Eiropas Savienībā tikai 6% lauksaimnieku ir jaunieši. Divas trešdaļas no visiem lauksaimniekiem ir vecāki par 55 gadiem. Uh, Tādēļ gribu uzdot jautājumu komisijai, vai jums šķiet, ka ir pietiekami divus procentus līdzekļu piešķirt dalībvalstīm jauno zemnieku atbalstam? Paldies! Paldies! Alberts Des. Paldies, priekšēdētāji! Paldies arī par prezentāciju. Vācijā saka, es dzirdu, ko jūs sakāt, bet īsti ticēt jums e, nevēlos. Es neredzu īsti loģiku šajā priekšlikumā. Ģenerāla direktora kungs, es nāku no Vācijas un es atbalstu Sandru Kalnieti un citus kolēģus, kas kritizē to, ka šeit pārāk maz uzmanības pievērsts tam, kā taisnīgāk sadalīt atbalsta līdzekļus, bet jāņem vērā vairāki aspekti. Skatoties uz skaitļiem par Portugāli, tad saskaitot pirmo un otro pīlāru kopā tie ir 332 eiro, kas atbilst vidējam uh, rādītājam, bet pirmajā savukārt ļoti, šis atbalsts ir ļoti neliels. Varbūt mums vajadzētu padomāt par to, kā šeit labāk nodrošināt nu, mijiedarbību starp pirmo un otro pīlāru. Un te komisija noteikti varētu vēl kaut ko uh, uzlabot, lai mēs, ja nu ne citādi, tad parlamentā izstrādāsim grozījumu priekšlikumus. Kas mani satrauc un ļoti nepatīk šajā priekšlikumā, tas tie ir š... Tas ir fakts, ka nav ņemti vērā nozīmīgi dati, ko piedāvāja Eiropas parlaments. Komisija šeit ir pilnībā daudzos punktos, ir pilnīgi ignorējusi parlamenta prasības, un mani interesē, kāpēc tā ir. Un vēl, kas mani interesē un kas man dara raizes, ir tas, ka šie priekšlikumi, vai mēs to gribam vai ne, novedīs pie daudz lielākas birokrātijas. Un vai tiešām ir tā, ka jau komisijā tiek prognozēts, ka būs vismaz par 5% vairāk birokrātijas. Ja jau komisija to uzdrošinās prognozēt, tad jādomā realitātē tie būs 20% vismaz. Un vēl par zaļumošanas izmaksām. Ja šeit ir noteikts izmaksu lielums X, piemēram, 40 vai 50 eiro, tad vajadzētu tomēr būt tik godīgiem un spēt zemniekiem pateikt, ka uh, viņu uh, šī izlīdzinošie maksājumi tiks samazināti tieši par šo, um, par šo naudas apjomu. Un to vajadzētu arī spēt atzīt. Un vēl šie pieci procenti no ieņēmumiem. Tas jau viss tā ir droši vien labi iecerēts. Mēs gribam tā kā norobežot uh, lielos pelnītājus, kas varbūt nav atkarīgi no uh, izlīdzinošajiem uh, maksājumiem, bet ar šiem pieciem procentiem tas netiks panākts un, teiksim, zirgu audzēšanu varēs uzticēt sievai, kas ar to nodarbosies brīvajā laikā, tas nekādā gadījumā neko nemainīs. Tas novedīs tikai pie lielas birokrātijas Un, manuprāt, šeit nav izvēlēta pareizā pieeja, tai nekādu jūtamu rezultātu nebūs, un parlamentam darba netrūks turpmāko mēnešu laikā. Sicuro, molto, Mums vēl būs ļoti daudz darba, priekšā jums taisnība. Nākamais runātājs. Man ir jautājums, kā priekšlikumi mazajiem lauksaimniekiem kā tie ietekmē struktūrālās izmaiņas šajās lauksaimniecībās ilgtermiņā. Vakar deviņi reģioni no Austrijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Polijas parakstīja kopīgu nostāju par lauksaimniecības politiku par lauku attīstību, par mazajām saimniecībām reģionos, kur struktūra ļoti sadrumstalota. Tātad vai teritorija būs vienīgais kritērijs, vai arī darbinieki tiks, tiks skaitīti? šajās te saimniecībās. Tas pats jāsaka par saimniecībām kalnu reģionos. Otrs jautājums e, - pārnes starp pīlāriem. Kādas būs sekas no šīs te pārnes, e, kad šie līdzekļi tiks pārcelti? Es neredzu, ka būtu kaut kāda analīze mums te parādīta šajā prezentācijā. Treškārt, komisija apgalvo, ka objektīvi kriteriji par sadalījumu tiks piemērot otrajā pīlārā. Kāpēc tas nenotiek jau pirmajā pīlārā? Un vēl viens jautājums. 38. pantā par palīdzību ražošanai es neredzu tabakas sektoru, lai gan mēs zinām, ka tabaka e, tiek ražota mazās saimniecībās, lai cīnītos pret bezdarbu, un tabakas ražošana vispār nav saistīta ar e, nav saistīta ar līdzekļu izmantošanu valstī attiecībā uz cukuru nozari. Ietekmes novērtējums pieņem, ka scenārijs bez kvotām biešu lauki mm, pieaugs, e, tad kā tas ir iespējams? Kā jūs nonācāt pie šāda secinājuma? E, pat ja pre, e, cīn, cēna samazināsies, nu, es domāju, ka jūs pieņemat, ka lauki biešu audzēšanai pieaugs. Un vēl par lauku uh, saimniecību vieta kohēzijas politikam. Man liekas, ka mēs to esam aizmirsuši. Paldies! Grazie, honorevole Segirieski! Paldies! Un paldies visiem, kas izteicās, ja vairs nav jautājumu. Es pats arī gribu uzdot jautājumus, pirms es došu jums atkal vārdu. Mm, pirms es došu vārdu komisijai. Sākotnējais komentārs par mums pašiem eh, kritika acīm redzam ir skaidra. Mēs eh, uzklausījām daudzus runātājus un visi runāja apmēram vienādi, bet tagad mums ir koplēmuma eh, pilnvars un mums vajag arī kaut ko darīt. Tāpēc es gribētu teikt referente, ēnu referenti, mums ir pienācis laiks rezumēt mūsu nostājas un veidot eh, priekšlikumus, lai mēs būtu gatavi, kad mēs tiekamies ar komisiju. Jo mēs, protams, labi kritizēt, bet mums ir jāiet, jāpāriet konstruktīvākā fāzē. Vēl man ir jautājums tasosam. Um, Mums vajag kritērijus otrās pīlāra sadalījumam pēc iespējas ātrāk, jo bez precīziem datiem mēs veidojam tikai lielāku plaisu ar 12 jaunajām valstīm, kuras, protams, gribētu attīstīties ātrāk, kā mēs to šodien dzirdējam, bet to nespēja, jo trūks līdzekļu. Un šī attīstība tiek kavēta līdz ar to. Tātad mēs gribam skaidrību par otro pīlāru, kad būs cipari par e, šo te. Un tagad es dodu vārdu jums, Tasus. Thank you, Chairman, and thank you. Paldies, priekšādātāji, paldies par jūsu komentāriem, kas ir nevien noderīgi, bet uh, bieži vien tie ir komentāri, kas mums nopietni jāņem vērā, gatavojot priekšlikumu. Es gribu jau pašā sākumā um, eh, mm, Kapulus Santos man palīdzēja šo dadalījumu veikt. Es pastāstīju analītisko fonu informāciju par to, ko mēs esam izdarījuši un esam snieguši papildu informāciju. Es jau teicu, ka ir lēmumi, kas jāpieņem politiskā līmenī un jums noteikti tiek sniegt tiks sniegti skaidrojumi attiecīgā līmenī, bet tā kā daudzi no jautājumiem runāja par sadalījumu godīgumu, es domāju, ka ir svarīgi sākt ar šo. Jūs redzēsiet ietekmes novērtējumā un Mēs jums nosūtījām eh, rezumējošo formu. Mēs nos, ir daudzi scenāriji eh, par noteikto likmi, par 80%, par 120%. Tie visi jau ir publiski pieejami. Bet, ja mēs runājam par atbalsta sadalījumu, ja runājam par godīgumu, tad jāuzdod pamat jautājums - godīgums pret, attiecībā pret ko? Un mums svarīgākais elements, lai novērtētu priekšlikumu, bija attiecībā uz mērķiem, ko mēs esam noteikuši ar tiešiem maksājumiem. Agrāk tiešie maksājumi e, galvenokārt nodrošināja ieņēmumus lauksaimniekiem, bet tagad tos vairāk vajag, lai lai būtu uzturēšana ekonomiski, vides ziņā. Tāpēc mēs izmantojam divu kritēriju, kritēriju apvienojumu - ekonomiskie kritēriji un vidas kritēriji. Pirmais, pirmais jautājums par ekonomiskiem kritērijiem ir ienākumi un es esmu pārliecināts, ka godīguma arguments dalībvalstu starpā tiek ievērots salī, salīdzinoši, ja mēs salīdzinām uh, algas. Varbūt, varbūt tas ir vienpusēji, bet mums skatāmies nu, konverģences. Attiecībā uz po, politiskām precēm ideālā um, uh, scenārijā mm, zemes cenas varētu mums pateikt to, kāda nepieciešama palīdzība, bet mm, mēs esam pētījuši zemes tirgus. Un e, situācija tur nav ideāla. Tātad, ko mēs izdarījām? Es gribētu, lai tagad uz ekrāniem parāda dažādus kritērijus, kurus mēs izmantojam. Jūs redzēsiet tabulā, kas tūlīt parādīsies, ekrānā. Pagaidām tikai mana seja, bet parādās arī tabula. Vertikāli ļoti mazi burtiņi ir dažādās dalībvalstis. Horizontāli ir krop, kritēriji - ekonomiskie, pirktspēja, IKP uz cilvēku. Uh, pievienotā vērtība uz hektāru gada um, darba spēka vienība uz hektāru. Un tad vides kriterija, LFO teritorija, lauksaimniecībā izmantojumā um, teritorija, tad Natura 2000 te, teritorija un pastāvīgā eh, zaļā sēga. Un es gribu identificēt eh, tātad dalībvalsti, un divi krustiņi ir uh, tiem, kuri vispozitīvākais kritērijs konkrētai dalībvalstī. Viens krustiņš ir plus, bet zemākā līmenī. Te parādās neitrālie, negatīvie un ļoti negatīvie vērtējumi. Ja mēs cenšamies atrast objektīvus kritērijus sadalījumam, uzreiz ir skaidrs, ka ir viegli pateikt, un gandrīz eh, neiespējami ieviest. Tāpēc tas, ko jūs redzat priekšlikumā, ir pragmatiska pieeja, un e, tā ir pragmatiska pieeja, kas atspoguļo īstenību, ka virzīšanās uz lielāku harmonizāciju dalībvalstu vidū būs ierobežota nevien ar kritērijiem, kas tiek izmantoti atbalsta piešķiršanai, bet arī plašākiem aps, apsvērumiem, kurus es šodien neminu. Otrajā pīlārā struktūra fondos un budžetā vispār, un tas pārsniedz e, mūsdien, šodienas sarunas, bet es teicu, ka visa analīze, ko mēs esam veikuši, ir publiski pieejama, un mēs labprāt to rezumēsim un nosūtīsim jums e, konkretizētā veidā. Daudz no jums vēl teica par birokrātiju un saikni ar zaļumošanu. Bet šis ir tieši tas iemesls, kāpēc mēs izvēlēmies trīs pasākumus. Jo šie ir pasākumi, kurus mēs atradām, kurus var paveikt ar minimālu papildu e, kontroli un administratīviem izdevumiem, jo viss šī informācija ir, vai tā jau būtu jābūt pieejamai si datorsistēmā. Eh, eh, tad es gribu atbildēt tieši Laina kunga, eh, ka mēs izslēdzām zaļo segu, jo tad, kad mēs cenšamies identificēt, vai jums ir zaļā zonas konkrētā laukā, tad te ir ļoti liels atšķirības starp ziemeļiem un dienvidalību valstīm, tāpēc būtu vajadzīgas papildu kontrolas par spīti tam, ka uh, ka e, šeit visi e, vides novērtējumi to uzrāda kā pozitīvi. Un tas norāda uz labiem vides nu, apstākļiem. Kā mēs novērtējam, kādi ir papildu izdevumi, es nerunāju par plus 5%, bet mums ir detalizēta analīze. Mēs esam um, apskatījuši katru pasākumu. Uh, kur mēs skatāmies papildu izmaksas, eh, kur zaļumošanai varētu būt 15%. No tā jāatņem labums, eh, labumi, kas, ko dos vienkāršošana. Būs mazāk obligāto noteikumu, un mazē, pirmajā pīlārā būs mazāk eh, noteikumu, būs viena maksājuma aģentūra, uh, būs vienkāršošana mazajo, mazajiem lauksaimniekiem, kur 30% no labam guvējumiem atspoguļo tikai 3% no teritorijām. Un tāpēc viņiem nevajadzēs šo te schēmu izmantot. Un ir pasākumi, kurus mēs esam uzsākuši. Daudz, es te izlaižu daudz informācijas, bet tā tad mēs varam atņemt uh, daudz ko uh, no šiem te pieaugumu. Bet kāpēc mums vajag ieviest obligātos zaļumošanas pasākums pirmajā pielārā, jo mums jau ir šķērs atbildība un mums ir papildu la, e, labprātīgas, labprātīgi mm, stimuli. Un šeit ir pamatīgas pārmaiņas loģikā, Un tāpēc mēs izvēlējamies no daudzām lietām, izvēlējamies e, tos e, grafikus, kur mēs runājam par preču cenām un to, kas Eiropā notiek, bet e, mēs parādījām arī ražošanas izmaksu pieaugumu. Šodien mēs, mums ir vienkārši izvēle. Ja tā ir tikai mana ekonomiskā ilgtspējība, tad es labāk darīšu visu, kas manos spēkos, lai samazinātu ražošanas izmaksas. Un tas nozīmē intensīvākas ražošanas metodas. Ja no otras puses mums jāpaskatās eh, ekonomiskās un vidas ilgtspējība, tad ir jāievieš tāda kombinācija stimuliem un ierobežojumiem, kas piespiedīs lauksaimnieks iet šajā virzienā, jo būs izdevumi un ilgtermiņa labumi. Un tieši to mēs centāmies panākt. Varabal, varbūt mēs to neizdarījām pareizā veidā, mēs joprojām esam gatavi runāt, bet eh, loģika ir tāda. Tad mēs novērtējām, ka novērtējām šiem te pasākumiem papildu izdevumus, un mēs nenovērtējām, un mēs analīzē to arī pateicām, tas ir potenciālais vides labums, jo to vēl vajag noteikt, un mēs ne, nenovērtējam lauksaimnieku risku, to, ka viņi sāks pievērsties intensīvākai lauksaimniecībai. Mm. E, kāpēc? Jo no daudz kas no tā, ko veicina cenas, tam nav saistīta, saistības ar lauksaimniecības tirgu. Uh, un attīstība lauksaimniecības tirgu, to patiesībā tie dzinēja spēki ir ārpus lauksaimniecības. Bet, ja mēs skatāmies naftas cenu, un tad mēs zinām ogļu cenu, etanola cenu, bet tas nav saistīts ar to, ko mēs darīsim 4-5 gados līdz tam. Cits jautājums, kas ir arī ļoti būtisks, ir saistīts ar uh, būtu e, saistības ar pirmo un otrā pīlāra pasākumiem. Vispārīgi runājot, vairums otrā pīlāra pasākumu netiks ietekmēt. Zaļumošana pārceļ atbalstu vīdes pasākumiem visās teritorijās, tātad 50% no visās teritorijās, bet tas pieļauj labāk e, mērķētas pasākums otrajā pīlārā būs lauksaimniecības, kuras tiks, um, tiks ietekmētas. Un tad la, uh, dalību valstīm jāaprēķina papildu izdevumi, kurus uh, radīs šie pasākumi, bet tāpat laikā aprēķinā jāņem vērā tās tātad ražošanas papildu izmaksas. Tāpēc mēs neuzskatām, ka būs ļoti liela ietekme. Un noslēgumā par to, par eh, ekoloģiskajām eh, zonām. Tam nav nekā, eh, nav saistības ar atmatas, jo būs pavisam neliela zemes daļa. Mēs esam pētījuši 5% par to, ko, kas tagad ir brīvprātīgajā sistēmā, un 10%, kur uh, ir kaut kāda ietekme. Mēs izvēlējām tāpēc 7%. Mēs to darām bioloģiskās daudzveidības labā. Un arī tāpēc, ka mums visu laiku saka, DG Environment saka, ka vajag noteikt bio daudzveidības koridors. Un to nevar izdarīt, ja ir lauku saimniecības, kurām visām ir kuram kuras ir atlikuši šo te nelielu zemi, un lielās fermas, kuras eh, pārtrauc šos koridorus. Tāpēc eh, vai šīs lauksaimniecības būs ietekmētas, jā, bet eh, būs, būs arī lauksaimniecības, kurām būs jāmaina auga daudzveidība. Viņi nedrīkstēs vairs audzēt tikai vienu kultūru. Uh, Protams, tur būs uh, izdevumi, jā, bet uh, ilgtermiņā labums arī noteikti būs. Un visbeidzot, par uh, cukurkvotām. Es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka kvotu atcelšana ļaus ražošanu paaugstināt, un ļaus meklēt jaunas iespējas, bet neaizmirsīsim, ka, ka vienmēr ir gan par, gan pret e, ar sistēmu ar fiksētu cēnu nesamazina šo preču svārs, e, cēnu svārstība. Mūsu filozofija joprojām ir tāda, ka labākais veids, kā atbalstīt lauku saimniekus, ir uh, ir nodrošināt viņiem noteiktu summu, kuru viņi noteikti saņems, un, un joprojām viņi saņemtu tirgus signāls, lai viņi var norēģēt uz izmaiņām, bet mēs gribam tādu mērķtiecīgāku darbu. Es domāju, ka tad notiks dalībvalstu iekšēnē pārdalījums reģionālā līmenī. Attiecībā uz jūsu priekšādātāju, uz jūsu jautājumu par pirmo un otro pīlāru mēs esam daudz analizējuši, bet lēmums par to, kā tas tieši notiks, vēl nav pieņemts, un tāpēc man nav ko jums ziņot. Es, es aizmirsu dažas atbildes varbūt tagad, bet jūs zināt, kur mēs esam, mēs vienmēr esam gatavi sniegt papildu informāciju vai arī analizēt situāciju, jums tas būs nepieciešams. Paldies! Bene, grazie. Paldies, Dasas, Anjotisam un pārējiem ģenerāldirektorāta agri pārstāvjiem. Mēs esam izskatījuši šo punktu un varētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, ja nevienam nav iebildumu. Piektais punkts - padomas direktīvas kas pārkārto kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai grozīšana. Sergio Gutieres ir izstrādājis atzinumu par šo jauno sistēmu, par minimālajiem en, um, nodokļu līmeņiem ņemot vērā divus aspektus - enerģijas tātad, saturu un vides apsvērumiem. Um, šīs, uh, šie jautājumi skar, protams, lauksaimniecību, un tāpēc arī mēs apspriežam šo jautājumu. Došu vārdu atzinuma autoram, bet grozījumu termiņš ir 29. novembris. Arī Koļa Šankas kundze no taksot ģenerāla direktorāta ir klāt un varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšādētāji! Enerģijas izmaksas, kā zināms, iegūst arvien lielāku nozīmi un rada, ir pakāpeniski arvien pieaug arī lauksaimniecībā un šīs izmaksas atšķirās dalību valstīs, bet zināmas vidējās vērtības arī ir noteiktas, tātad 30% ne, no nemainīgajām izmaksām tiek, tās ir enerģijas izmaksas lauksaimniekiem. Un šajā atzinumā runa ir par jaunu tādu pieju nodokļu uzlikšanai energoproduktiem un elektroenerģijai. Uh, tas ir tiek darīts, lai uh, pamazām at, atbalstītu arvien vairāk atjaunojamos enerģijas veidus un samazinātu fosilā, uh, fosilos enerģijas nesējus vai to izmantošanu. Um, nemainīgās izmaksas, kā es jau teicu, uh, palielinās brīdī, kad tas nepavisam nav vajadzīgs, samazinās arī peļņas um, procents, un uh, šeit, protams, uzreiz tiek skarts jautājums arī par pārtikas apgādes drošību. Direktīva stāsies spā, spēkā 2013. gadā Un mēs redzam, ka daudzi uh, lauksēmnieki, jo daudzi lauksnīs, ražoja, lauksnīs ražotājs atrauc par to, ka tiek šie maksājumi tiks samazināti. Ir saņemti Uh, grozījumu priekšlikumu, bet ar ekonu mums vēl notiks pārunas, un pagaidām gribam uzlabot šo atzinumu un domāt par to, kā vislabāk prezentēt šo atzinumu, kā ta būtu pareizā straķēdija, jo bieži vienkārši nav citas iespējas, kā izmantot fosilos enerģijas avotus. Ir um, piemēram, priekšlikums samazināt nodokļa likmi, piemērot uh, dīzeļdegvielai, kas ir tā, ko visvairāk izmanto lauksaimniecībā. Esam centušies atrast formulējumus, kas ļautu nu, labāk, pareizāk izklāstīt mūsu viedokli. Manuprāt, mums būtiski bija ieviest tādu saucamo elastības elementu. Mēs ņēmām, ņēmām vērā dažādas prasības no dažādām pusēm, dažādām iesaistītajām pusēm. Un jāņem vērā, ka runa ir par noteikumiem, kas saistās ar valsts īstenot stratēģiju, arī noteiktā nu, laika perioda ietvaros. Vēl viens mērķis, kas uh, pēc kā mēs vadījāmies, izstrādājot atzinumu, teicu, tā ir elastība un jauna pieeja attiecībā uz nodokļiem par CO2 izmešiem. Ir paredzēti nodokļu atvieglojumi un par šo jomu noteikumi ir jau eh, bijuši direktīvā 2387 un komisija ir piedāvājusi eh, ceļu karti, kā līdz 2050. gadam uh, ļoti būtiski samazināt CO2 izmešus. Un mēs runājam par to, nu, kā veicināt šo procesu. Un 2003.80 tiek, tiks grozīta Iekļau lauksaimniecību. Tad, tad apmēram sešu mēnešu laikā lauksaimniekiem būs um, tad, pamazām jāsāk strādāt saskaņā ar jaunajām prasībām. Tad ir arī runa par biomasu, par um, nodokļu sistēmas uzlabošanu saistībā ar biomasu. Mēs lielu vērību pievērsām definīcijai, gribējām, lai tā būtu plaša, lai nebūtu tāda ļoti ierobežojoša, kas uh, neļautu, tātad, ko varētu interpretēt tikai ļoti šauri. Un tāpat esam aicinājuši vai ceram, ka dalībvalstis veiks lielāku harmonizāciju PVN likmju saskaņošanām. Tad esam arī dzirdējuši par tā saucamo robežas efektu, um, kur dalību valstu, tātad tie ir pierobežas reģioni, kur ir ļoti lielas atšķirības PVN likmēs un kas izraisa noteiktas nevēlamas parādības. Un tad vēl par citiem grozījumu priekšlikumiem gribam, gribējām apliecināt ar šo atzinumu to, ka parlaments ir institūcija, kas ir jāinformē gan no padomas, gan komisijas puses, un gribējām darīt zināmu savu viedokli, un šis atzinums ir tāds diezgan tehnisks, Un tagad labprāt uzklausīšu komitejas kolēģus. Paldies! Paldies! Sergio Gutierresam, Herberts Dorfmans lūdzu. Paldies priekšādātāji! Es runāšu īsi, jo lielākā daļa no tā, ko kolēģis minēja, man šķiet pareizi, tas atbilst uh, īstenībai. Tātad uh, kolēģe Lulinga ir ekon komitejā atbildīgā koordinātore, tad viņa atbildīgā referente un um, es varu tikai atkārtot to, kas jau tika teikts, mums ir jāuzmanās lai lauksaimniecībā izmantojamās degvielas aplikšana ar nodokļiem, lai tā nenovestu pie lielākiem nodokļiem. Eh, nodokļiem ir jābūt zemiem šajā jomā, jo um, nodokļu palielinājums novestu pie katastrofas un uh, ļoti nelabvēlīgi izmantot, ietekmētu lauksaimnieku situāciju, pat ja viņi saņem atbalstu no Eiropas Savienības. Šajā priekšlikumā, diemžēl, mums nav iespēju piedāvāt priekšlikumus par PVN likmju harmonizāciju. Tātad būtībā Šeit ir runa par akcīzes nodokli. Par biomasu tā jādomā būs tēma, kas savu aktualitāti nezaudēs arī turpmāk. Vajadzētu noteikt, lai biomasa netiktu aplikta ar nodokli, kas apgrūtinātu biomasas izmantošanu kā enerģijas avotu. Visā citā es atbalstu atzinumu autora teikto. Paldies, Herbert! Mārtiņš Hoislings, lūdzu, paldies. Man ir viens jautājums. Šeit ir teikts, ka biomasa kalpo oglekļa piesaistei, vai, bet tas nevienmēr tā ir, uh, izmantojot kukurūzu, nekas tāds nav novērots, vai tas katrā ziņā nav iespējams. Es gribētu, lai tas šeit netiktu apgalvots. Uh, es brīnos arī par to, ka daudz ir runa par PVN likmēm, uh, bet uh, prasības attiecībā uz dīzeļu aplikšanu ar nodokli dalībvalstīs arī ļoti atšķirās. Nu, tad atšķirības ir ļoti lielas, bet no otras puses ilgtermiņā eh, šī fosilo um, enerģijas avotu aplikšana ar nodokļiem, nu, tai nevajadzētu ilgtermiņā atrasties mūsu nu, uzmanības centrā. Uh, man mazliet pietrūkst šeit um, noteikumu, kuros ir runa par to, ka ir jāatbalsta atjaunām, atjaunināmie enerģijas veidi, jo šis jautājums ir daudz interesantāks nekā runāt tikai par lauksaimniecībā izmantojamās degvielas aplikšanu ar nodokļiem. Paldies! Bene, grazie a Martin. Non ci sono. Paldies, Martin. Šķiet, ka vairāk runātāju nav. Došu vārdu komisijas pārstāvei vai nē, Lulingas kundze. Varbūt pēc komisijas runātājas Kolešankas kundze lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nebijām plānojuši runāt, bet man ir daži tādi vispārīgi komentāri par grozījumiem, ko piedāvā parlaments. Pirmkārt, paldies par atzinumu. Pirmkārt, jaunajā teksta struktūrā, ko piedāvā Eiropas komisija, lielā mērā esam balstījušies uz nepieciešamību būtiski samazināt CO2 emisijas. Komisija tik tiešām piedāvā pārmaiņas attiecībā uz lauksaimniecību bet lauksaimniecības sektoram tomēr būs iespēja ieviest zemākas nodokļu likmas dažādiem fosiliem kurinājumiem. Uh, Atzinuma autors minēja direktīvu 2003. gada 87. numuru, uh, tāpat arī oglekļu noplūdes. Agro, uh, agro ģenerāldirektorāts šobrīd pēta šo jautājumu 2012. gada uh, vidū nāksim klajā ar šī pētījuma rezultātiem par to, kuri sektori ir potenciāli oglekļu noplūdes sektori. Tālāk, ja mēs runājam par biomasu un biodegvielu, tad viens no pamat iemesliem, kādēļ uh, Komisija pārskata direktīvu ir, lai adaptētu to un labotu patreizējo netaisnīgo situāciju attiecībā uz biodegvielām. Šobrīd etanolam tiek uzlieta tāda pati nodokļa likme kā benzīnam nākotnē biodegvielām netiks uzlikts tāds pats nodoklis, jo saskaņā ar atjaunīgo energoavotu direktīvu tā ir ilgspējīga degviela. Priekšlikums piedāvā tikai minimālos, no, minimālās nodokļu likmes. Dalību valstis var ieviest pašas savas nodokļu likmes, ņem, ņemot uh, par pamatu vai kā vadlīniju uh, šīs te Eiropas Savienības eh, piedāvātās likmes. Uh, PVN likmju harmonizācija nav uh, paredzēta un nevar tikt paredzēta šajā priekšlikumā. Priekšlikumā runa ir par biomasas definīciju esošajos tiesību aktos otrā punkta E punktā 2009. gada direktīvā ir šāda definīcija. Nav nekāda konkrēta noteikuma otrās paudzes bio degvielas veidošanā. Priekšlikums ir tikai par nodokļu uzlikšanu energoprojektu produktiem un netiek eh, mēģināts definēt biomasu citiem mērķiem. Ir kāds grozījums, manuprāt, grozījums numur septiņu, kāds no nu autors šeit nepieminēja. Es gribētu gan to pieminēt, lai viss būtu skaidrs. Saskaņā ar 5. 6. panta otro punktu un trešo punktu direktīvā energo nodokļu direktīva neatiec uz Kanārijas salām, jo Jūsu priekšlikums eh, paredz iekļaut Kanārijas salas, bet tas nebūtu vietā, jo šī direktīva neatiec uz Kanārijas salām. Paldies! Un tagad es došu vārdu Lulings kundzei, un pēc tam Sergio grib vēlreiz izteikties. Paldies! Es esmu referente ekon komitejā, kas ir atbildīgā komiteja šī ziņojuma rakstīšanā, un tādēļ gribētu izteikties par šo jautājumu. Jāsaka, ka mūsu priekšā nav vienkārši tāds uh, teksta grozījuma priekšlikums. Tas, ko piedāvā komisija, patiesībā ir īsta revolūcija, Kopernika cienīga revolūcija, kurai būs ietekme gan vidējā, gan ilgākā laika posmā. Man, man ir bijušas sarunas un konsultācijas, un to rezultātā varu teikt jums sekojušo. Pirmkārt, viedokļi ir ļoti atšķirīgi, varētu pat teikt pretēji ja mēs salīdzinām politiskās grupas vai komitejas. Nu, piemēram, ekonomikas un monetāro lietu komitejā socialistu un demokrātu grupa uh, ir pār šo priekšlikumu un vēlas to izvērst vēl tālāk, tā saka ēnu referents, bet ir citi kolēģi no citām politiskām grupām, kas grib gluži vienkārši norādīt šo komisijas priekšlikumu patreizējā formā esmu ņēmusi vērā arī dalību valstu nostāju. Gandrīz visas, izņemot trīs vai četras dalību valsts, ir skaidri izteikuši savu kritisko nostāju pret šo priekšlikumu. Mums jāņem vērā politiskā realitāte valstīs. Es, kā referente, līdz ar to esmu ļoti sarežģītā situācijā. Uzklausu dažādos viedokļus, gaidu dažādo uh, komiteju atzinumus, taču uh, Man šķiet, ka daudzi kolēģi vēl nav sapratuši to, ka patreiz dalību valstīs ir atšķirīgas pieejas. No vienas puses ir vienota minimālā nodokļa likme CO2 emisijām. Šeit mēs runājam par 20 eiro, zaļie kolēģi vēlas 30 eiro nodokli. Uh, Un ir arī minimālā energo nodokļa likme, kas attiec uz katru energo produktu. Es sirds dziļumos atbalstu šādu te pieeju, jo komisijas pieeja, jo man šķiet, ka nodokļu uzlikšana uz dubultas bāzes, pamatojoties uz CO2 izmešiem un uz energo saturu, ir loģiskāk un konsekventāk nekā paredzēja iepriekšējā sistēma, līdzinējā sistēma. Taču jāņem vērā, ka papildus šai pieeja Eiropas komisija piedāvā arī proporcionalitātes izmantošanu, salīdzinot dažādos energoavotus. Un tieši šeit rodas vislielākās problēmas. Piemēram, minēšu konkrētu piemēru. Eiropas komisija, komisija vēlas augstāku akcijas nodokli dīzeļdegvielai, nevis benzīnam. Šāda proporcionalitāte būtu jāietur ne tikai attiecībā uz minimālajām nodokļu likmēm. Daudzās dalību valstīs nodokļu likmes ir daudz augstākas nekā minimālās nodokļu likmes. Līdz ar to būs ļoti lielas atšķirības šajos nodokļos. Konkrēti, piemēram, Vācijā šis pieaugums būs 31 par 1, 31 centu uz vienu litru dīzeļu. Tas varētu radīt milzīgas problēmas. Nav nekāda ietekmes novērtējuma šim priekšlikumam nekādas ietekmes novērtējumu uz rūpniecības politiku. Kas notiks ar inflāciju? Protams, ka šis priekšlikums skars visu transportu nozari. Dīzeļu cenas strauji celsies. Nav iespējams nomainīt dīzeļu motoru smagajās automašīnās, ieviešot tūdaļ pat gāzes motoru vai, motoru vai kaut ko tam līdzīgu un nevar arī darbināt traktors, izmantojot benzīnu. Jūs varat iedomāties, ka lauksaimniecībā tā ietekme būs milzīga. Lauksaimniecību mēs lielā mērā varam uzskatīt par izņēmumu, taču citās komitejās ir tādi deputāti, kas uzskata, ka šādam izņēmumam nav vietas, pret visiem jātiecina vienādi noteikumi. cēnu pieauguma. Pieaugums ir paredzēts tādēļ, lai glābtu klimatu, un tādēļ neviens sektors nevar būt pasargāts no tā ir kādi mērķi, kas saistīti ar vīdi, mērķi 2020. kolēģi nekād negrib ņemt vērā, negrib ņemt vērā to, kā šīs izmaiņas ietekmēs lauksaimniecību, zivsaimniecību, inflāciju un tam līdzīgi. Es uzskatīju par vajadzīgu jums to pieminēt tādēļ, lai jūs saprastu, ka šī lieta ir daudz sarežģītāk un komplicētāk nekā varbūt šķiet izlasot jūsu atzinumu. Domāju, ka nevajag jaukt lietas. PVN un akcijas nodokli nevajag jaukt. Domāju, ka mēs atkal varam ieslīgt vecajos strīdos par PVN harmonizāciju. Starp akcijas nodokļiem ir vēl milzīgāka atšķirība nekā starp PVN. Ir tikai viena Eiropas Savienības dalība valsts, kurā dīzeļdegvielas cena ir augstāka nekā benzīna cena. Tā ir apvienotā karalista. Visās pārējās dalība valstīs situācija ir otrāda jāredz, kā šis priekšlikums ietekmēs situāciju. Gaidu šobrīd grozījumus, redzēsim, kas notiks tālāk. Koplēmums nav paredzēts par šo jautājumu. Padomē ir nepieciešams vienprātīgs atbalsts direktīvas grozījumam. Mēs varam tiekties pēc vai cerēt uz to, ka padomi izrādīs izpratni it īpaši attiecībā uz to, kā šīs izmaiņas ietekmēs tādus sektors kā lauksaimniecība. Domāju, ka šim priekšlikumam var būt ļoti plašas un negatīvas sekas gan transporta sektorā, ražošanas sektorā, gan arī lauksaimniecības sektorā. Paldies! Paldies, Lūlings kundze! Sergio, vai tu gribētu izteikt secinājumus? Jā, paldies! intervenciones. Gribētu no savas puses pateikties visiem tiem deputātiem, kas piedalījās debatēs par šo jautājumu. Gribu vēlreiz uh, apstiprināt to, ko tikko teica Lulingas kundze. Ar šo jautājumu saistās ļoti daudzas problēmas. Ir atšķirīgas pozīcijas politiskajām grupām. Ir ļoti plašs viedokļu spektrs par šiem jautājumiem Ziņojums attiecas uz direktīvu, kas ietekmē ļoti daudzas interešu grupas. Tās debatas, kas ir notikušas mums šodien šajā komitejā, ir ļoti būtiskas. Mēs e, šeit e, dzirdējām, kādi ir šī ziņojuma pamatmērķi un atzinuma pamatmērķi. Runa tā tad ir par maksimāliem CO2 emisiju apjomiem un par mērķiem Eiropas Savienībā. Uh, Protams, ka tas tiek darīts saskaņā arī ar citām, citiem sektoriem, ko mēs darām šeit. Lauksaimniecības komitejas uzdevums ir aizstāvēt lauksaimniecības sektora intereses. Kopējās lauksaimniecības politikas pamatfilozofija ir jāievēro arī šajā jautājumā. Lauksaimniecība pati par sevi ir ļoti noderīga uh, nozare, kas var palīdzēt cīnīties pret CO2 izmešiem, jo lauksaimnieciski izmantojamās zemes ir kā oglekļa uztvērēji. Tāpat laikā arī lauksaimniecība pati var radīt CO2 izmešus, varbūt CO2 noplūda. Šajā atzinumā esmu centies aizstāvēt mūsu sektoru, jo tā ir mūsu darbības joma, bet vēlreiz gribētu uzsvērt, ka lauksaimniecība ļoti būtisku ieguldījumu dos CO2 samazināšanas mērķus. Runājot par PVN, es savā atzinumā esmu izteicis rekomendāciju. Protams, ka direktīvas aptvērumā nav tik daudz runa par PVN, bet tā kā lauksaimniecība attīstīsies nākotnē kā sektors, tad mēs vēlētos izteikt rekomendāciju Eiropas komisijai Ja mēs vēlamies, lai mūsu sektors būtu dzīvotspējīgs, tad ir jārunā arī par PVN likmu saskaņošanu. Tas, ko Hustinkungs šeit teica, ir pilnīgi pareizi. Runājot par dīzeļdegvielu, Mēs vēlamies izlīdzināt reālās izmaksas dīzeļdegvielas iegādē salīdzinot ar benzīnu iegādi. Gribu pateikties komitejas sekretariātam par palīdzību darbā, tāpat arī paldies visiem tiem, kas iesaistījās uh, šī atzinuma tapšanā. Paldies sociālistu grupas sekretariātam, paldies visiem. Es zinu, ka ceļš vēl tāls ejams, mums vēl jāpiestrādā pie šī atzinuma. Mūsu galvenais uzdevums, protams, ir rast labāko iespējamo rezultātu lauksaimniekiem. Sirsnīgs paldies Sergio Gutjeresam par komentāriem. Gribu atgādināt kolēģiem, ka termiņš grozījuma iesniegšanai par šo atzinumu ir 29. novembris pulksten 12. Pārējām pie sestā darba kārtības punkta grozījuma izdarīšana padoms regulā 617 200, 2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes lielopu gaļas importam. Šeit referents ir George Lyons. Uh, pāriesim pie šī ārkārtīgi svarīgā jautājuma. To mēs apspriedām uh, komandējuma laikā jūnijā, kad braucām uz ASV, tikāmies ar ASV uh, administrācijas pārstāvjiem. Referents ir Džordžs Lajons. Viņš atbalsta komisijas priekšlikumu un uzskata, ka regula ļaus uh, respektēt nolīguma, nolīgumu starp Eiropas Savienību, ASV un Kanādu, kuram ir divas fāzes, kuru gaitā ASV un Kanāda pamazām samazinās tās sankcijas, kas tiek uzliktas Eiropas Savienības produktam, bet Eiropas Savienība no savas puses palielinās tarifu kvotas augstkvalitātes lielopu gaļai, kuras audzēšanā nav izmantot hormoni. Nākamā gada 1. augustā jau viss tas tiks izdarīts. Līdz 2012. gada 1. augustam ir jāīsteno tātad šī, šie te pasākumi. Džordžs Lajens, lūdzu. Koturnikungs un citi kolēģi no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta vēlēsies izteikties un arī deputāti no mūsu komitejas. Bet vispirms došu vārdu Džordžam. For... Paldies, paldies par jūsu ievadu. Jūs jau faktiski visu pateicāt, pateicāt galveno. Varbūt tikai jāpiesaka, ka Katrien Aštona vadīja šīs sarunas ar ASV. Un Viņi, viņi centās atrisināt šo ilgo strīdu, kas ilgās daudzus gadus. E, mums jāatceras, ka es aizliegums tika uzskatīts par PTO noteikumu pārkāpumu. Uh, un mēs eh, risinām šo strīdu PTO organizācijas strīdu izšķiršanas uh, iestādē, un tad mēs tagad beidzot centīsimies pielikt punktu šim strīdam. Un kā mans draugs eh, De Castro jau teica, bija runa par 20 tūkstošu tonu pieaugumu kvotām par uh, augstas kvalitātes lielopgaļas eksportam un importam Eiropas Savienībā apmēram 60% no, no sankcijām, ko ASV bija uzlikusi, mums tagad tiek atceltas. Un tas nozīmē, ka 25 eh, tūkstoši tonnas eh, pieaugs šis te apjoms imports no ASV. Mēs esam, visas sankcijas jau ir atceltas, un eh, ASV pat ir pasteigušies zināmā mērā. Jautājums acīm redzot ir, vai tas ir labs darījums vai slikts, jo komiteja var tikai pateikt jā vai nē. Mēs, es uzskatu, ka mums ir ļoti būtiski eh, tas, ka mēs varam joprojām aizliegt lielo gaļu, kas ir apstrādāta ar hormoniem, un tas bija arī strīdus abos. Uh, un tika uzlikts vēl papildu sankcijas eh, tām, kuras jau bija. Un acīm redzot, mēs varēsim izvairīties no nākotnes sankcijām. Un es aicinu komiteju atbalstīt šo dokumentu. Vēl par diskusijām eh, runājot eh, kolēģi iepriekšējā sanāksmē. Uh, runāju par šo lietu, un es, es ņēmu vērā jūsu komentārus un centos reaģēt uz jūsu komentāriem. Es centos uh, apvienot to visu, tas bija gan ļoti grūti, bet kā es skaidroju jau toreiz pirmās diskusijas laikā, kad šī komiteja tikās ar lauksaimniecības sekretāru Tomu Vilsaku, uh, un tirzniecības sekretāru Kērka kungu tika apsolīts šai komitejai, ka priekšlikumu par jaunu, jauniem noteikumiem attiecībā pret ASV tiks publicēta un būs atvērti konsultācijām vēl līdz gada beigām. Tāpēc es nu, un kopā ar kolēģi no Tautas partijas referentu. Mm, Eh, ar Godalīju, Kvisthodu, eh, Rovolu. Mēs sar uzsarakstījām kopīgu vēstuli, es kā referents no šīs komitejas un viņi kā Inta komitejas mēs aicinām uh, Tomu Vilsonu, uh, tātad atgādinājumu par to, ka jāpublicē šie dokumenti par BSE. Un, un mēs tikāmies ar veselības vidas komisāru. Uh, un aicinājām viņu, uh, aicinājām viņu arī izteikt tādu pašu solījumu. Nu, pagaidām mums nav atbildes, bet ASV iestādes uh, ir informētas, ka mums nepieciešama atbildu šo vēstuli un pozitīvu atbildi, lai būtu politiskā vienprātība nodrošināt no šīs komitejas uh, lai mūsu atbalsts tiktu atzīts, un viņi mums uh, solīja pozitīvu atbildi. Ēna referenti, mm, es gribu pateikties visiem ēna referentiem par uh, smago darbu šajā jautājumā, un arī Intes referenti godalībai gribu pateikties. Un es ceru, ka manas rekomendācijas varēs tikt tikt uh, eh, ņemts vērā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Šmits un Magninas. Yeah, Mēs eh, varam izteikties ļoti īsi, tur nav nekādu grūtību. Es domāju, ka mums jāatbalsta referents. Iepriekš um, mums vajadzētu būt atbildīgiem par to, ko mēs darām. Uh, Un es uzskatu, ka vēstule mm, valsts sektora, sekretāram ir ļoti noderīgs solis. Un acīm redzot, kad saņemsim atbildi, mums vajag atkal komiteja atgriezties pie šī jautājuma. Ehm, jo es domāju, ka mums tiešām jāvirzās ir uz priekšējā jautājumā, tas ir būtiski. Labi, paldies Smita kungam, Maginesa kundze. Paldies priekšsēdētājs, gribu pateikties Džordžam Lainam un eh, man patīk lauksaimniecības komitejas referenti. Es iepriekšējā reizē nepiedalījos diskusijās un es redzu, ka ir loģika tajā, kāpēc jūs nonācis pie šāda secinājuma. Es tikai gribu, lai protokolā būtu ierakstīts, ka man ir zināmas bažas, tādi tehniski jautājumi par skaidrojumiem. Uh, Jo tagad jūs sakāt, ka šie jautājumi vairs netiek risināti oficiāli, bet, eh, ja es lasu 2008. gada PTO eh, spriedumu, tad um, mēs joprojām varam aizliegt importēt hormonu apstrādātu gaļu un tad es ceru, ka mēs tagad varam atrisināt šo problēmu. Un otra lieta uh, ir dati par sankcijām. Ne jau tas, ka tagad mums tas būtu ļoti svarīgi, bet uh, bet eh, es domāju, ka tieši dati par īriju ir daudz zemāki man, pēc manas informācijas nekā tas, kas uzrādās jums, un ir konkrēts jautājums. Mēs esam jau strīdējušies par lolopu gaļas importu no citām vietām, par eh, proporciju. Tad mēs runājam par augstas kvalitātes gaļu, un tas ir vairāk nekā 0,3% no visa ES eh, gaļas tirgus, drīzāk 7,5%. Un tad es domāju, ka caurskatāmības dēļ mums vajadzētu atrisināt šos jautājumus par cipariem. Saikne ir izveidota ar BSE jautājumu bet es acīm redzot saprotu, ka citiem tas neliekas tik svarīgi. Jūs uzrakstījāt vēstules, būtu jauki saņemt arī atbildes un tāpēc varbūt jāraksta vēlreiz. Un varbūt var paprasīt, vai var pa faksu pārsūtīt, vai pa ēpastu. Nu, vienkārši tas būtu godīgumu labā mums vajadzētu redzēt uh, um, šo te atbildi. Un, ja mēs to varētu paveikt, tas būtu ļoti jauki. Un uh, lai gan es tik eh, kritiski izskatu, izsakos, tad tomēr es domāju, ka šie komiteja mums vajadzētu atbalstīt eh, šo priekšlikumu. Paldies. Mariad, onorevole Lebrun, poi Elisabeth. Paldies. Mm, Lebrunas kundze. Merci. <coughs> Pardon, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka pirmkārt man kā ēnu referentei jāatzīmē to, cik lieliski strādājas Džordžs Lajons gan pēc formas, gan pēc satura. Domāju, ka mums ir jāuzņemas mūsu atbildība. Atbildība tika pieminēta šeit pirmīt, pilnīgi par to jau ir runa. Kompromiss un vienošanās nevienmēr ir ideāls bet ir vienmēr jāskatās, kādas tās atbildes mēs saņemam pateicoties šīs vienošanās parakstīšanai. Šīs atbildes, manuprāt, ir visnotaļ apmierinošas. Pirmkārt, esam iegājuši tādā sarunu fāzē, kas ir konsolidēta, un patreizējās vienošanās arī konsolidē mūsu attiecības. Es domāju, varam justies par to apmierināti. Jāuzskata, ka tas ir būtisks progress. Otrakārt, mūsu Eh, šķīvjos un mūsu līdzcilvēku šķīvjos nebūs tāda lielopu gaļa, kas, kuras audzēšanā ir izmantot hormonu. Tas ir ļoti svarīgi un ļoti labi. Es priecājos par to. Protams, šim nolīgumam ir arī tehniskākie aspekti. Ir kolēģi, kuru rīcībā ir ļoti precīza un sīka informācija. Taču es no savas puses varu teikt, ka jau. Uh, iepriekš mēs šobrīd esam izvairījušies no problēmām. Domāju, ka patreizējie noteikumi mūsu tirdzniecībā ir šāda veida lielopu gaļu ir pietiekami skaidri, uh, un mūsu tirdzniecības attiecības līdz ar to tiek noliktas uz vienādu, uz taisnīgu līmeņu. Mēs vēlamies plašāk noiet tirgu Eiropas ražotājiem, plašāku un labvēlīgāku tirgu. Mums pazīstamajā kontekstā, es domāju, mums ir jāuzņems atbildība arī no savas puses un ir jāsniedz pozitīvs atzinums šīs vienošanās parakstīšanai. Elizabete Jēgle, poģim. Elizabete Jēgle, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Kopumā, kā teica kolēģi, um, to visu var novērtēt pozitīvi, šo panākto vienošanos. Mēs redzam, ka ir ievēroti, ņemti vērā mūsu standarti, un par tiem ir bijusi runa attiecīgajās pārunās. Varbūt kāds kolēģis, kas labāk pārzina to vienošanos, var man paskaidrot, vai ir tā, ka ir grūtības nodrošināt piegādi līdz pat gala patērētājam, ņemot vērā nu, tādas piegādes loģistikas īpatnības, Eiropas Savienībā. Un ja mēs atveram šo tirgu, tad tomēr ir jābūt arī iespējām to tiešām īstenot praktiski. Paldies, Džims Nikolson un pēc tam Luīš Kapola de Santuš. Uh, much, Paldies, priekšsēdētāji. Arī es runāšu ļoti īsi. Izmantošu šo iespēju, lai sveiktu uh, atzinuma autoru. Es domāju, ka šī vienošanās nāk tieši laikā. Ļoti labi, ka tā ir tapusi. Piekrīt arī visiem tiem, kas uzsver caurskatāmības un atvērtības jautājumu. Protams, mums ir jāpatur šis jautājums redzes lokā. Jāsaka, ka šis strīds starp mums un ASV ir bijis ļoti garš. Ļoti labi, ka tas tagad tiek atrisināts un mēs varam kustīties uz priekšu. Tagad ir nepieciešama megafona diplomātija visā pasaulē. Uh, ne, negribam vairs aizliegt nekādu produktu ieviešanu. Es ceru, ka parlaments atbalstīs šo atzinumu. Es ceru, ka Lajonkungs saņems atbildes no sarunu partneriem un ceru, ka e, mūsu pozitīvā atbilde mudinās arī partners uz pozitīvu reakciju. Paldies, Džim Luiš! Faktu ceru ultimo interviju. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, ka es izsakos pēdējais, man dod milzīgas priekšrocības, jo viss, kas svarīgākais jau šeit ir pateikts. Gribu kolēģim Žoržam vienkārši pateikt, ka man politiskā grupa, kur es pārstāvu, pilnībā atbalsta viņu atzinumu. Paldies! Lielas paldies visiem! Vai vēl kāds vēlas komentēt? Ko Turnīkungs, vai jūs gribat komentēt šo jautājumu? Jā, man ir divi komentāri un arī gribētu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas izskanēja šeit debašlēkā. Komentāri. Pirmkārt par šī nolīguma svarīgumu. Kā jau šeit deputāti teica, uh, mēs joprojām aizliedzam ievest lielopu gaļu, kuras audzēšanā ir izmantot harmo, hormoni. Tas ir būtisks nolīguma punkts, ko esam panākuši sarunās ar ASV. Gribu pasvītrot to, cik ļoti svarīgi mums ir šo aizliegumu tomēr paturēt spēkā. Otrs komentārs. Šis nolīgums ļauj mums atrisināt strīdu kas ir bijis ar ASV PTO kontekstā. Jācer, ka trešajā risinājuma posmā mēs šo strīdu atrisināsim līdz galam. Šobrīd esam pie otrā posma. Gribētu vēlreiz pasvītrot, ka ASV ir atcēluši visas sankcijas 13 mēnešus pirms paredzētā termiņa. 2012. gada 1. augusts bija termiņš, ASV atcēla sankcijas jau pirms šī gada vasaras. Tas parāda ASV labo gribu atrisināt šo strīdu. Es domāju, ka mums no savas puses arī ir jāpiet pozitīvi. Jautājumu risināšanai jāiekļaujas otrajā posmā. Cerams, tas mūs drīz vien novedīs pie strīda izšķiršanas trešā posma, proti, kad strīdam tiks pielikts punkts. Protams, abas puses patur savas tiesības PTO struktūrās. Tas eh, ļoti skaidri parādās saprašanās memorandā. Jautājums nav par to, ka mēs atsakāmies no savām tiesībām PTO. Tāpat ir taisnība, ka mēs uzskatām, ka šis, šī strīda izšķiršana radīs tādu vidi, kas būs pozitīvāku mūsu attiecībās ar Amerikas Savienoto valstu partneri. Tālāk, ja pievēršamies uh, govļu sūkļu vai dencefalopātijas jautājumam BSE, Tad ir taisnība, pirms šīs vasaras tika izdarīts spiediens uz ASV, komisārs Čološ, komisārs Dālī ļoti daudz ir runājuši par šo jautājumu. Mm, tas ir bijis tāds kopīgs spiediens, ko esam mēģinājuši izdarīt. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs, jūs kopā ar Inta komitejas priekšsēdētāji sūtiet vēstules uz ASV kongresu. Mēs lēnām panākam zinām progresu šajā jautājumā. ASV ir nosūtījuši noteikuma projektus uz ASV budžeta iestādēm. Parasti šīm budžeta iestādēm ir nepieciešams 90 dienas priekšlikuma izskatīšanai. Tā tad var uzskatīt, ka līdz janvāra beigām ASV būs pirmo posmu šajā uh, pasākumā veikusi, pēc tam tiks publicēts šis priekšlikums, ir vajadzīgs 60 dienas, lai visi interesētās puses varētu izteikt komentārus par šo priekšlikumu. Redzēsim, kā tas tālāk notiks. Mēs redzam, ka ASV ir sākus kustēties. Beidzot, šīs te noteikuma projekts ir nokļuvis uh, budžeta iestādēs. Domājams, ka mūsu izdarītais spiediens to ir stimulējis. Džeglasku, Jeglas kundze šeit runāja pār izpildes problēmām. Es labprāt viņai atbildētu divpusēji sarunās par detalizētiem šī jautājuma apakšpunktiem. Lielas paldies! Paldies, ko Turnikungam, kas pārstāvē Eiropas komisiju. Tagad es došu vārdu Kvisthudai Rovelai, referentē. Godātie kolēģi, Es jau diezgan ilgi strādāju parlamentā, bet reti esmu pieredzējusi tik sekmīgu sadarbību. Liels paldies jums, referenti George Lyon. Es pati labāk nespētu uzrakstīt šo priekšlikumu, šo atzinumu. Mēs ļoti labi vienojāmies. Tima, Jā, ok. So, schön, dass ich... Ļoti es priecājos, ka varu šeit uzstāties, kaut gan jūs nepazīstu tik labi. Sadarbība bija ļoti sekmīga un tagad mēs varam uh, noslēgt konfliktu, kas ilga 16 gadus. Man ir trīs īsi komentāri. Pirmais par aprēķiniem, vai tie ir 0,36% vai 7%. Ja mēs jautāsim atšķirīgiem ekspertiem, viņiem katram būs savs skaitlis. Tas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks skatās uz lietu, bet Es gribu pateikt, ka šī eh, vienošanās neradīs izkropļojumus mūsu tirgū. Otra saistība ar sūkļveida encefalopātiju. Sākumā tika teikts, ka šo saikni ar BSE mēs varētu eh, nu, nodrošināt panākot pretī amerikāņu pusē. Es tikos ar amerikāņu prezidenta administrācijas pārstāvjiem, gatavojot tek sanāksmi, un esmu runājis par to, mums vajadzētu novērtēt to, ka Kanāda un ASV uh, arī ir izrādījuši gatavību sadarboties. Pieņemot šo vai piekrītot uh, šim vienošanās tekstam. Paldies, Magines kundze. Paldies. Varbūt es nepareizi izteicos. Ru, šeit ir 0,36% no Eiropas Savienības kopējā uh, gaļas tirgus, bet uh, īstais pareizais skaidrs ir 7,5%. To es gribēju uh, pieminēt. Paldies! Tagad gribētu visiem atgādināt, ka grozījumu termiņš, ja nu tādi būs, ir 29. novembris, pulksten 12. Tagad došu vārdu atzinam autoram. For... Paldies! Paldies visiem deputātiem par ieguldījumu debatēs. Pavisam īsi gribu pateikties komisijai un visiem par komentāriem. Es eh, vēlējos, lai BSE tiek atkal pieminēt šīs komitejas eh, debatēs. Mirjādai taisnība, jā, protams, aizliegums eh, pastāv ar hormoniem barotai gaļai, bet strīds tiek atrisināts. 7,4% no es kopējas lielopu un teļu gaļas tirgus ir tas skaitlis, kas ir manās, manā rīcībā, proti tas ir tas, tā proporcija, kāda būs importētāja gaļai no ASV un Kanādas Eiropas Savienības tirgu. Tālāk, tad, kad sankcijas tika ieviestas, tad bija citi skaitļi, un tagad mēs esam paši izvērtējuši gaļas tirgus apjomu, un tādēļ arī ir šīs atšķirības skaitļos. Komisija ir izmantojusi novecojušus datus, mēs runājam šobrīd par citu tirgus apjomu un eh, citām cenām. Es labprāt uzrakstīšu otru vēstuli, kā šeit tika ierosināts. Mm, mēs zinām, paldies komisijai par papildus informāciju, noteikumiem, kas nosūtīti budžetā eh, iestādēm. Mēs gribētu arī komisijai, lai komisija, palūk komisijai, lai tā mūs informē par visu to, kas ir noticis. No savas uh, puses arī esam gatavi uh, uzliet balzāmu uz brūcēm, tā teikt, ja kādam tas ir vajadzīgs. Un visbeidzot par kvotu pārvaldību, cik es saprotu, runājot ar ASV un Kanādas kontaktiem. Situācija ir tāda, ka 20% uzcenojums tiek uh, uzlikts viņu produkcijai. Tātad cena būs par 20% augstāka. Es gribētu, lai komisija mm, pievērš uzmanību šim apstāklim un paskatās, kas tur notiek patiesībā, bet tāda informācija manā rīcībā. Lielas paldies kolēģiem par sadarbību. Šis jautājums varbūt nemaz nebija tik viegli atrisināts, bet es esmu priecīgs, ka tas atrisinās pozitīvi un ceru, ka arī BSE jautājums tikpat pozitīvi tiks atrisināts. Paldies, Džordžam! Paldies visiem kolēģiem un pāriesim tagad pie pēdējā šīs dienas sēdes punkta. Septītais punkts. Vakcinēšana pret infekciozo katarālo drūdzi. Referents ir Jānis Vojcehovskis, šīs komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Gribu atgādināt, ka parlaments ir pieņēmis pirmajā lasījumā savu nostāju aprīlī. Mēs nepanācām vienošanos ar padomi, jo mums ir būtiskas domstarpības jautājumā par korelāciju tabulām. Pavisam nesen. Uh, Eh, tika pabeigtas sarunas, horizontālās sarunas starp Eiropas parlamentu un padomi par šīm korelācijas tabulām. Mēs panācām tātad vienošanos un padome ir eh, mums iesniegus vēstuli 27. oktobrī. Līdz ar to šobrīd sāks otrais lasījums. Jūs esat visi saņēmuši padomes tekstu otrajam lasījumam. Tagad došu vārdu referentam Vocehovska kungam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atkal atgriežamies pie šīs tēmas, kā priekšsēdētājs jau teica, aprīlī mēs pieņēmām ātrā procedūrā grozījums direktīvā, kas ļauj izmantot jaunākas un vieglāk lietojams vakcīnas pret šo smago slimību. Spriežot pēc visām zīmēm, šķiet, ka jaunās vakcīnas tiks izmantotas jau šogad. Tomēr izcēlās strīds ar padomi, ne jau mūsu komiteja, bet uh, parlamenta juridiskais dienests ar padomu sāk strīdēties. Bija strīds par korelācijas tabulām, ka tās vajagot ieviest, lai izsekotu ieviešanu, grozījumu ieviešanu. Es personīgi nedomāju, ka korelācija ideja, tabulu ideja, ideja būtu slikta, jo tā palielinātu caurskatāmību. Tomēr padome bija pret, tāpēc šī direktīva nestājās spēkā datumā, kas bija sākotnēji paredzēts. Tagad mūsu nostāja tāda, ka mēs atsakāmies no korelācijas tabulām, jo tas nav kritisks jautājums mums. Mums ir galvenais, lai direktīvu pieņemtu pēc iespējas ātrāk, lai mēs nezaudētu neko jaunajā vakcinācijas sezonā. Mēs strādājam ļoti ātri, darījām, ko varējām, lai sagatavotu nepieciešamos priekšlikumus, un tagad mēs esam gatavi atkal strādāt. Mums ir jāvirzās uz priekšu šajā jautājumā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Alla viceprezidente Vacekovski, non so se ci sono. <laughs> Paldies, vicepriekšēdātāji. Nezinu, vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu. Komisijas pārstāvji, vai jūs kaut ko gribētu teikt? Ja nav komentāru, tad mēs varam iet tālāk. Centīsimies pabeigt pēc, šo jautājumu pabeigt otrajā lasīmā pēc iespējas ātrāk, lai vakcinācija notiktu laicīgi pret zilās mēles slimību. Ja nav nekādu komentāru, tad pagaidām mēs slēdzam sanāksmi un rīt deviņos notiek koordinātoru sanāksmi. Darba kārtību turpināsim ar pulksten 9.45 ar desmito darba kārtības punktu. Paldies! Vēl ir kādam kaut kas sakāms? Sanāksme ir slēgta